kā PVN, enerģijas nodokļi, e, korporatīvie nodokļi, muitas stiprināšana intelektuāla īpašajumā un produktu drošības jomā. Šodien esmu šeit ieradies, lai prezentētu nesenās un arī turpmākās muitas iniciatīvas, kas um, atainos vienotā tirgus ārējo dimensiju. Martā man bija ļoti liels prieks e, dzirdēt no Malcolm Harvora jūsu priekšādātāja, ka komiteja ir nolēmusi muitai piešķirt augstu politisko profilu, uh, rakstot pašiniciatīvas ziņojumu par muitas modernizāciju. Cik tā saprotu, tad Salvīnī kungs ir uzņēmies šo uzdevumu un jums jau bija īsa viedokļa apmaiņa vakar. Patiešām, kaut arī muitā no pirmā acu uzmetiena varētu šķist tehnisks jautājums, muitas eh, savienības eh, glūda funkcionēšana ir eh, iekšējā tirgus pamatelements. elements. To atceroties, katra muitas iniciatīva, katra komisijas iniciatīva muitas jomā saistās ar diviem galvenajiem mērķiem - nodrošināt preču plūsmu leģitīviem tirgotājiem, tajā pašā laikā aizsargājot pilsoņus mm, no jebkādiem riskiem vai apdraudējumiem viņu drošībai. Muitai ir ātri jārēģē, lai novērstu riskantu produktu vai riskantu transporta veidu uh, iekļūšana Eiropas Savienības teritorijā, nebloķējot drošu preču plūsmu. Mēs to pieredzējām pavisam nesen, ņemot vērā kodokrīzi Japānā. Lai to panāktu, muitai ir jāsadarbojas ar drošības iestādēm. Mani dienesti ir uzsākuši vairākas iniciatīvas, lai atbalstītu dalību valstu muitas administrāciju, stiprinot pasākumus pret uh, saindētu preču uh, iekļūšu no Japānas. Pirmām kārtām ir jānodrošina vadlīnijas Nacionālajai muitas administrācijai, lai aizsargātu pilsoņus no šāda veida skartām precēm. Otrakārt ir jānodrošina informācija par riskantiem sūtījumiem visā Eiropas Savienības teritorijā, jāsniedz tā visiem um, muitas darbiniekiem. Līdz šim mēs uh, esam pieredzējuši tikai to, ka daži konteineri ir bijuši saindēti no ārpuses. Veiktā kontrole un rezultāti norāda, ka Eiropas Savienības muitai ir ļoti liela kapacitāte, tā spēj ātri koordinēt eh, robežu aizsardzības pasākumus un nepieļaut bīstamas kravas iekļūšanu teritorijā. Runājot par produktu drošību, es, es eh, vēlētos atgādināt, ka esmu sadzirdējis jūsu aicinājumu par to, ka komisijai vajadzētu uh, aktīvāk koordināt, koordinēt eh, Nacionālo tirgus uzraudzības un muitas iestāžu eh, darbības. Ir jānodrošina sistemātiska sadarbība un vadlīniju sniegšana iesaistītajām iestādēm. Tagad pievērsīšos muitas eh, tiesību aktu darba kārtībai, kas ir pieņemta šim gadam. Vakar komisija akceptēja priekšlikumu par jaunu regulu uh, Uh, muitas uh, intelektuālā īpašuma īstenošanai. Tā ir daļa no Eiropas intelektuālā īpašuma stratēģijas, un uh, es uzskatu, ka šī komiteja noteikti uzņemsies aktīvu lomu, lai sekotu līdzi turpmākajai attīstībai. Muitas priekšlikums paredz aicināt padomi pārskatīt pašreizējo likumdošanu un lai stātos pretī izaicinājumiem intelektuāla īpašuma tiesību īstenošanā. Priekšlikumā ir vairāki svarīgi mērķi, galvenokārt e, intelektuāla īpašuma tiesību īstenošana muitā, tajā pašā laikā aizsargājot leģitīmu tirgotāju intereses. Tāpat arī priekšlikumā ir dotas atbildes uz e, bažām, kas ir saistītas ar mazu un dažkārt bīstamu e, sūtījumu pieaugumu pastā tādas preces, kas eh, pārkāpj intelektuāla īpašuma tiesības. Priekšlikumā tāpat ir, eh, mēģi, ir paredzēts mēģināt risināt eh, strīdu ar Indiju un Brazīliju par ģenēriskiem medikamentiem, cīnoties pret viltošanu. Priekšlikumu jūs drīz saņemsiet un noteikti daudzas interesētās puses to izskatīs. Uh, Es eh, ceru, ka jūs aktīvi piedalīsieties kā kopa likumdevējs, lai pieņemtu šo priekšlikumu 2012. gadā tādējādi veicinot vienoto tirgu. Abas pārējās likumdošanas prioritātes šajā gadā ir saistītas ar muitas modernizāciju. Vispirms gribētu runāt par modernizēto muitas kodeksu un tā īstenojošajiem nosacījumiem. Kā jau jau zināt, komisija un muitas iestādes nepārtraukti strādā, lai padarītu muitas darbu ātrāku un labāku. Muitas procesa modernizēšana ir ar vienu galvenā prioritāte, lai stātos pretī izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies šādā pasaulē, kas kļūst ar vien globālāka un liberālāka. Mani dienesti ir izskatījuši modernizētā muitas kodeksa sagatavošanu, uh, kurā piedalās komisija, Nacionālās muitas administrācijas un tirgotāji. Diemžēl daļēji dēļ ekonomiskās krīzes diez vai IT sistēmas būs gatavas līdz 2013. gada jūnijam. Izvērtējot situāciju, mani dienesti ir konsultējušies ar daudzām iesaistītajām pusēm - Nacionālajām muitas administrācijām, tirgotājiem un arī ar šo komiteju. Šodien varu jums apstiprināt, ka esmu plānojis uh, iesniegt priekšlikumu, lai grozītu modernizēto muitas kodeksu līdz šī gada beigām. Grozījumi, kas būs e, iekļauts šajā priekšlikumā, būs saistīti ar trīs lietām. Pirmkārtām ir jāatliek kodeksa piemērošanas datums. Šai atlikšanai būtu jānodrošina pakāpeniski saistošs, bet reāls jauno elektronisko procesu pielietojums. Tas ļautu gūt labumu no modernizācijas. Otrakārt, kodeks ir jāpielāgo Lisabonas līguma nosacījumiem. Šī pielāgošana ir īpaši saistīta ar komisijas deleģēto vai īstenošanas pilnvaru īstenošanu. Un treškārt ir jālabo daži kodeksa nosacījumi. Šī labošana būtu saistīta ar tām izmaiņām, kas ir ieviestas likumdošanā kopš 2008. gada. Daži elementi ir izrādījušies pārāk sarežģīti vai arī neīstenojami. Mums visiem vajadzētu apzināties, ka šis uzdevums nebūs vienkāršs, jo mums ir uzlikts termiņš 2013. gada 14. jūnijas. Tas, vai mums tas izdosies, ir atkarīgs no kopējas izpratnes starp visām iesaistītajām pusēm. Nav daudz jēgas atkārtot uzsākt debates par muitas tiesību aktu modernizācijas mērķi un principiem, jo tādējādi mēs atkārtotu diskusijas, kas notika laikā no 2005. līdz 2008. gadam. Tāpat arī nebūtu jēgas aizmirst par šo visaptverošo darbu, ko, kas tika ieguldīts uh, tiesību aktu sagatavošanā, lai atainotu ekonomikas realitāti. Tā vietā es uh, ieteiktu ierobežotu un mētiecīgu iejaukšanos kodeksā un pūliņu pielikšanu, lai pabeigtu īstenošanas tiesību aktu gatavošanu pēc iespējas ātrāk. Es redzu, ka pastāv iespēja nodrošināt kopīgu darbu, jo jūs gatavojat pašinstīvas ziņojumu par muitas modernizāciju, un jūs izrādāt izpratni par šī uzdevuma mērķiem un aptvērumu. Pamatojot uz to, komisija, Eiropas parlaments, padome un nacionālās muitas iestādes varēs īstenot un pabeigt šo sadaļu muitas savienības modernizācijā. Tagad vēlētos pievērsties šī gada trešajai prioritātei muitas 2013. gada programmas pēcteča veidošana. Muitas programmas ievērojami palīdz nacionālajām muitas iestādēm savienot savas nacionālās muitas IT sistēmas un uzlabot veidu, kā informācija tiek apmainīta un glabāta. Ir vairāki lieli svarīgi elementi, kas dod eh, pievienoto vērtību, piemēram, Transeiropas IT tīkli, kas eh, sastāda 75 līdz 80% no budžeta. Nesenā attīstība ir parādījusi, ka programmas ietekme ir daudz lielāka nekā relatīvi nelielais budžets, kas tiek investēts Eiropas līmenī. Pagājušajā nedēļā es tikos ar eh, muitas ģenerāla direkto, direktoriem, kas eh, apsprieda vairākus izaicinājumus. Viņi ļoti augstu novērtē šo programmu, bet viņi uzskata, ka vajadzētu veikt eh, turpmākus soļus. Arvien vairāk mums ir jādomā par to, kā šī turpmākā muitas programma varētu dot savu vērtību mē, liela apjoma ekonomikās un kā varētu nodrošināt ietaupījums nacionālām administrācijām. Ir jānodrošina piemērots aprīkojums un infrastruktūra visās dalībvalstīs. Tas arī ļautu um, sadalīt slogu ārējo robežu aizsardzībā, kas geogrāfiski un vēsturiski iemeslu dēļ vairāk gulstas uz uh, dažu dalību valstu pleciem. Pašlaik komisija pabeidz priekšlikumu nākamajam daudzgado finanšu plānam, lai noteiktu turpmāko iniciatīvu ierobežojumus. Pa šo laiku mani dienesti strādā pie visu pieejamo variantu izvērtēšanas eh, turpmākajai muitas programmai. Šo priekšlikumu jūs visticamāk saņemsiet novembrī. Godāmie deputāti, esmu jums sniedzis pārskatu par likumdošanas priekšlikumiem, kas tiks eh, prezentēti šī gada laikā. Visi šie priekšlikumi ir saistīti ar diviem mērķiem, lai atvieglotu leģitīmu tirdzniecību un aizsargātu pilsoņu drošību. Es ceru, ka jūs piekritīsiet šiem mērķiem, un es arī ceru, ka mums būs veiksmīga viedokļu apmaiņa. Paldies! Eh, paldies par tādu visaptverošu uzrunu. Visi ir arī saņēmuši dokumentus, kurās ir apskatīta šīs programmas, un tagad mums ir pienācis laiks eh, jautājumiem un atbildēm. Viens ir skaidrs. Darbs eh, pie Salvīnī ziņojuma ir nāk īstajā laikā, un tas eh, labi sasaistās ar jūsu priekšlikumu par īstenošanas pasākumiem. To var sasaistīt arī ar 2013. gada stratēģiju. Manā sarakstā ir viena ēnu referente, tā ir Aftī kundze, viņa sāks jautājumu sadaļu. Šalda Mūzes kundze ir referente par kopējo produktu drošību, arī viņa uzdos jautājumus, tad divi cilvēki, kas ir ļoti labi pārzni šo jomu. Ja vēl kāds kolēģis vēlas uzdot jautājumus, tad lūdzu dodiet man ziņu. Sāksim ar Raptī kundzi. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το, το παίρνω το θέμα. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, atgriezīšos pie tiem komentāriem, ko jau es iepriekš uh, esmu izteikusi, un pie Šemets kungas uh, teiktā. Viņš aprakstīja, kāda ir situācija, un man uh, tas iepriecināja, bet tomēr man sāka rasties arī jautājumi. Un viens no šiem jautājumiem ir tāds. No komisijas viedokļa viss izklausās ļoti jauki un labi, bet mēs zinām, ka šai procesā ir iesaistīta arī padome. Un jautājums ir tāds, kā jūs paredzat, kā uh, lietas norisināsies padomas līmenī vai padome uh, saprot uh, Eh, šo situāciju. Šamets kunga vērtējums ir ļoti realistisks, bet mums ir nepieciešams padoms atbalsts, un es nezinu, vai mums eh, tādu izdosies saņemt. Nākošais jautājums. Vai jūs varētu mums nedaudz sīkāk pastāstīt par paredzēto pārējas eh, grafiku? priekšsēdētājs. Jā, es domāju, ka būs jāņem jautājumi viens pa vienam, tā kā dodu vārdu komisāram atbildēji. Jā, paldies. Pirms mēs ierosinājām atlikt modernizētā muitas kodeksa spēkā stāšanos, uh, Mēs konsultējāmies ar visām iesaistītajām pusēm, dalību valstu administrācijām, uzņēmējiem, tirgotājiem. Un um, tā pieeja, par ko es jūs informēju, saņēma vienbalsīgu atbalstu no visām ieinteresētajām pusēm šai procesā. Un es ceru, ka mums padomē būs konstruktīva diskusija par šo tematu. Protams, vienmēr pastāv risks, ka ja mēs sākam pārskatīt, uh, ka mēs varētu sākt pārskatīt atsevišķu kodeksa punktus, un es uh, gribētu, lai uh, grozījumi kodeksā tiktu pēc iespējas ierobežoti, aprobežojoties ar to, kas ir absolūti nepieciešams un uh, ceru, ka šīs procesas padomē arī ne būs pārāk sarežģīts. Tagad par grafiku. Man jānorāda, ka darbs pie kodeksa un normu īstenošana nav apstājušies. Mēs strādājam pie visiem īstenošanas jautājumiem attiecībā uz modernizēto muitas kodeksu. Un mēs esam iecerējuši uh, sagatavot visus nepieciešamos likumdošanas aktus, visus nepieciešamos instrumentus līdz uh, eh, 2013. gada 24. jūnijam, lai tikai Eh, informācijas tehnoloģiju ieviešana pēc tam vēl būtu nepieciešama. Informācijas tehnoloģiju attīstībai ir nepieciešams stabils eh, tiesiskais pamats, tiesiskais ietvars, un eh, mēs esam arī paredzējuši šo likumdošanas vidi stabilizēt, lai varētu pēc tam raiti norisināties darbs pie uh, informācijas tehnoloģiju ieviešanas. Priekšsēdētājs, mums ir vēl iespēja uzdot papildu jautājumus, bet es došu vispirms vārdu Šaldi Mūzes kundzei. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs par to, ka jūs esat pievērsušies šai jomai un jūsu sagatavotie priekšlikumiem. Muitas joma var likties tāda garlaicīga, bet tā ir ļoti nozīmīga veiksmīgai iekšējā tirgus darbībai un lai garantētu arī preču kvalitāti. Tādēļ nepieciešama laba muitu sadarbība. Mani iepriecināja tas, ka jūs teicāt, ka ir paredzēts uh, īstenot uh, sadarbības starp tirgus uzraudzības iestādēm un muitu. Tā jautājums, kā esat paredzējis, uh, kā šāda sadarbība varētu notikt praksē? Otrs jautājums par resursiem, kas uh, ir muitas rīcībā. Mēs zinām, ka šobrīd mēs pārdzīvojam krīzi, Un uh, daudzas valstis, dalībvalstis ir samazinājuši tirgas uzraudzībai paredzēto finansējumu, vai tas pats attiecas arī uz muitas finansējumu. Un varbūt komis, un ko komisija darījus, darīs, lai uh, novērstu to, ka arvien vairāk bīstam produktu nonāk tirgū. Paldies! komisārs. Jā, es pilnībā piekrītu tam, ka lai arī muita uh, ir tāda it kā tehniska lieta, mēs patiesībā pamanām muitas darbību tikai tad, ja rodas kādi sarežģījumi. Bet mums ir jāapzinās, ka notiek miljoniem operāciju, un muita šo procesu pārvalda un ka tas ir ļoti svarīgi iekšējā tirgus darbībai. Arī drošības jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Un mums ir nepieciešamā likumdošana pieņemta un muita pie šiem jautājumiem aktīvi strādā. Mēs arī uh, beidzām darbu pie ieteikumiem muitas kontroles uh, īstenošanai. Mēs uh, detalizēti mm, norādīsim uz to, kādas ir drošības prasības un kā īstenot sadarbību ar tirgus uzraudzības iestādēm. Un pēc tam mēs arī uh, organizēsim apmācību muitas darbiniekiem, lai nodrošinātu uh, efektīvu sadarbību ar tirgus uzraudzības iestādēm. Jūs arī noteikti zināt, ka mums e, norit darbs pie vienotā loga, var teikt, ka tas ir, e, tā ir e, informācijas tehnoloģija, lai tirgotāji varētu nodrošināt sadarbību ar muitu un uh, fitosanitāro un uh, citu, citu uzraudzību. Un šeit ir nepieciešama arī ciešāka sadarbība ar tirgus uzraudzības iestādēm. Jautājums par finansējumu. Tas tiešām ir sarežģīts jautājums, un jums ir taisnība, ka atsevišķās dalību valstīs finansējums, diemžēl, tiek samazināts arī muitai. Es tiekoties ar ministriem cenšos vienmēr uzsvērt uh, to, ka mm, finansējuma samazināšana muitai patiesībā nodara uh, kaitējumu, jo mm, muita nodrošina arī ienākums dalību valstīm to budžetos. ir svarīgi uh, e, diskustējot par daudzgādu finanšu schēmu, pievērst pienācīgu uzmanību muitas e, jautājumiem un uh, dalību valstīm būtu jāizstrādā kopīgas informācijas tehnoloģijas sistēmas. Un tādējādi varētu gūt ietaupījumus, jo, ja izstrādā šādus informācijas tehnoloģiju projektus 27 valstīs, tad tie kopumā izmaksā dārgāk nekā, ja tas tiktu veikts Eiropas Savienības līmenī, un pēc tam to varētu izmantot visās dalību valstīs. Tas nodrošinātu arī labāku uh, harmonizāciju un uh, saskaņošanu starp muitas iestādēm Eiropas Savienībā un to varētu darīt ne tikai ar Eiropas Savienības finansēm, bet arī dalību valstis varētu nodrošināt savu ieguldījumu šādiem mm, projektiem, un tā kopā mēs panāktu ievērojumu līdzekļu ietaupījumu. Paldies! Es domāju, jautājums, protams, ir par prioritātēm, finansēšanu, un mūsu komiteja ļoti nopietni pie tādām lietām strādā. Nu, varbūt mēs varētu šo jautājumu labāk atrisināt, ja cilvēki daudz labāk saprast, kā tad ir ar uh, muitu un kāds ir labums no muitas. Lielākoties visi labi saprot, kā tad ir, piemēram, ar ceļu satiksmes drošību, jo tur visi zina, kā tas ir. Un savukārt par muitu šeit arī mēs varam vairāk reklamēt un stāstīt, ka te ir liels labums. Jā, ir paredzēts arī, paredzēt arī mūsu vizītes uz Rotterdamu, redzēsim. Tad dodamies uz Rotterdamu. Un varbūt jūs arī varētu atbraukt. Es esmu tur bijis, saka komisārs. Nu, es domāju, ka presa būs klāt, gan jau būs tā kā labi pagozēties mazliet viņu starmešos. Nu, jā, starp citu, saka komisārs. Rotterdama bija pirmā bija vispār pirmā vieta, ko es apmeklēju kā muitas komisārs. Jo man, man ļoti interesē, kā lietas tur attīstās un virzās uz priekšu, un daudz ko jau var mācīties no tiem pasākumiem, kas jau ir īstenoti Rotterdamā. Kraicmana kungs, lūdzu, jums ir jautājums, un nu, varbūt arī ir aptīkums, un šādamals kungs gribētu uzdot papildījām. Vēl tagad lūdzu, Kraicmana kungs, priekšsēdētāji. Ja es plānoju braukt uz Rotterdamu, jo man interesē, kas tur notiek, un tas saistīts arī ar to jautājumu, ko es tagad uzdošu. Ja mēs nodrošinām tirgus uzraudzību, tad skaidrs, ka muita ir ārkārtīgi svarīgs iekārtojums. Jo sanāk tā, ka visi noteikumi, visi likumi, kas šeit top, vispār nav tā vērti, ja uh, viegli var ievest. Uh, kādus uh, viltots ražījumus, ražojumus. Bet tagad ir mans jautājums. Ir tagad daudzas valstis, kas uzņem diezgan lielu preču daudzumu, un tad tālāk, pēc tam, protams, viss izdalās tālāk pa visu Eiropas Savienību, un mums ir uh, ļoti līdzīga situācija kā ar bēgļiem kā parasti tiek teicis, ka mums ir nepieciešams atbalstīt tās valsts, kuras visvairāk cieši no uh, milzīga bēgļu pieplūduma, un, manuprāt, to pašu principu mēs varam atbalstīt šeit, piemēram, Hamburgā, Rotterdamā un citās lielās ostas pilsētās. Tur varbūt tiešām miljoniem tonu preču nāk iekšā. Un tad pēc tam, kad šī prece ir atmojtota, tad tā nonāk Eiropas tirgu. Un tur savukārt ir tāda situācija, ka, nu jau, piemēram, Vācijas federālās zemes ir atbildīgas par tirgus um, uh, uzraudzību, bet prece jau ir ienākusi Eiropas tirgu, un tad varbūt mēs ar komisiju varam kopā kaut ko darīt. Varbūt tām ostām un tām, uh, tām pilsētām mēs taču nevaram teikt, ka mums, mums tagad jānodrošina tirgus uzraudzība, tāpēc arī jūs par savu naudu nodarbiniet daudz vairāk muitnieku. Varbūt mēs varam izmantot uh, uh, noslogojuma līdzsvarošanas mehānismu, respektīvi piedāvāt uh, tām muitām, kas ir ļoti noslogotas, papildu finansējumu. Šeit es runāju par dažādu veidu, protams, tehniskajiem risinājumiem, bet skaidrs, ka ja nav papildu darbinieku šo tehniku var izmantot, tad mēs neko nepanāksim. Paldies! komisārs. Nu jā, es tagad negribu, protams, jau tagad diskutēt par tiem jautājumiem, par kuriem jādiskutē, tad, kad runāsim par vairāk gadu finanšu ietvaru. Un par to tiks runāts komisijā pavisam drīz. Komisāra kolēģija plāno spriest par šo jautājumu. Bet tad, kad mēs runājam par nākotnes muitu, un runājam arī par geogrāfisko situāciju, tad ir vairāk nekā skaidrs, ka geogrāfiskā stāvokļa dēļ vairākām dalību valstīm jāuzņemas smagāka nasta nekā citām valstīm. Tieši runājot par muitas pasākumiem Eiropas Savienības muitas aizsardzību. Tāpēc jā, es, es varu izsekot jūsu priekšlikumam un saprast, ka varbūt būtu nepieciešams mūt, nākotnes mūtas programmā paredzēt kādu līdzsvarošanas mehānismu un jārunā par šo jautājumu arī interesētām pusēm, ar dalību valstīm. Un tad, protams, arī šeit, Eiropas parlamentā. Bet ir absolūtākais fakts, ka, ja kādā valstī ir osta, tad šajā ostā ir um, jānodrošina diezgan uh, liela krāva apstrāde, bet tas pats, piemēram, ir arī ar austrumu robežu. Tur ir diezgan liels spiediens no ārpuses, un starp citu tieši tagad mēs jau strādājam pie pēdējiem punktiem saistībā ar austrumu robežas um, aizsardzības plānu, tā lai izvairītos no kontrabandas, tāpēc es arī ļoti labi saprotu, kā tas ir, kā uh, vēsturiski ir izveidojies tā, ka dažām valstīm, dažām pilsētām ir smagāka sloca. Pēdējais jautājums, saka priekšsēdētājs, un Veņokundze varētu uzdot. Eh bien, monsieur le commissaire. Euh, Jā, komisār, vispirms es vēlos jums novēlēt panākumus jūsu teiktajā, teiktā sakarā diskusijās ar dalību valstīm. Es ceru, ka šai jomā solidaritāte darbosies labāk nekā citās jomās um, jūs varat rēķināties ar mūsu komitejas atbalstu. Man bija jautājums par jūsu likumdošanas programmas pirmo punktu, proti par cīņu pret preču viltošanu, konkrēti pret medikamentu viltošanu. Uh, Es gribētu zināt, kā jūs sadarbojaties ar citiem komisāriem, lai cīnītos pret viltotu medikamentu pārdošanu internetā, jo šie medikamenti var būt pat bīstami un tie tiek nosūtīti arī uz citiem kontinentiem. Paldies! Uh, yeah, so actually... Jā. Priekšlikuma ārkārtīgi svarīga daļa attiecībā uz muitas aizsardzību ir saistīta ar to, ka mēs plānojam kontrolēt arī nelielas kravas vai nelielus sūtījumus. Un ja mēs runājam par tirgošanu internetā, pārdošanu internetā, tad Jā, tur tieši tā var būt, ka tieši medikamenti vai citi nelieli produkti, kas tiek iesūtīti pa pastu, vai arī ar lidostām, un priekšlikums šobrīd risina šo jautājumu ar vienkāršotāku procedūru, tā lai pirmkārt varētu iznīcināt uh, kontrabandu, un pateicoties šādai procedūrai ir iespējams izvairīties no jautājuma risināšanas ar tiesību turētāju, respektīvi, ja muita ir konfiscējusi kādu preci, vai nu tie ir medikamenti vai kāda cita neliela krava vai sūtījums, tad ir pienākums ziņot personai, kas ir deklarējis šo preci vai arī šīs preces turētājam. Un, ja turētājs neatbild 20 dienu laikā, tad šo preci var iznīcināt. Un, manuprāt, tas ir ievērojams, vienkāršojams attiecībā uz muitas iestāžu darbu. Un, kad mēs rakstījām šo priekšsakumu, mēs arī konsultējāmies ar ieinteresētām pusēm, ar muitas iestādēm dalību valstīs, un viņi uzskata, ka šī norma attiecībā uz nelieliem sūtījumiem ir ļoti veiksmīgs risinājums, jo viņi uzskata, ka šādā veidā varēs risināt arī jautājumus par uh, viltotiem medikamentiem un citu veidu viltojumiem. Šādā veidā varēs ierobežot situāciju uz robežām, jo tagad jau viņi pamana, ka arvien vairāk ir tādu sūtījumu uz Eiropas Savienību. Jā, paldies, saka priekšsēdēties, varbūt vēl kādam būtu jautājums. Liels paldies jums, komisāra kungs, ka apmeklējat mūsu komiteju un viedokļa apmaiņa bija tiešām ļoti liederīga. Jūs varētu redzēt arī, ka no deputātu puses ir interese par apspriežamajiem jautājumiem un ka mēs strādājam pie uh, pie patērētāja aizsardzības, un tieši tā kā pieminēja Vaņā kundze, patērētājiem pašiem kontrabandas un viltojumi ir ļoti, neg ļoti negatīvi ietekmē situāciju. Jūs noteikti varat paļauties uz mums, mēs darīsim visu, lai varētu šo procesu virziet uz priekšu, un Kreutzmann kungs ļoti labi izteicās, viņš teica, ka jautājums ir daļai saistīts ar to, kā mēs varam izlietot reģionālās attīstības fonda līdzekļus. Un tad, protams, ir jārunā par tādiem jautājumiem kā apmācība, kā arī muitas procesu izpratne, eh, pasākumi pret eh, kontrabandu, pret viltojumiem, dažāda veida sadarbības starp muitas iestādēm. Visi šie jautājumi šeit ir jāiekļā. Un, eh, manuprāt, mums ir jāatcerās tas vispirmām kārtām ir paredzēts stratēģijas ziņojums, Esmu arī ļoti gandrīz, protams, par to, ka jūs esat gatavs nākt uz mūsu komiteju un stāstīt par savu darbu. Un tas, protams, būs likumdošanas priekšlikums, un mēs esam interesēti tajā, lai konkrēti jau runātu par priekšlikumiem, kas tiks iekļauti. Un mēs noteikti diskutēsim ar jums par visiem jautājumiem, kas jums ir svarīgi, un tiešām paldies par apmeklējumu, un nākotnē noteikti nāciet vēl. Komisārs, paldies priek priekšsādātē, paldies uh, deputātiem par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Paldies arī par sadarbību un, protams, nākotnē ar lielu prieku sadarbošos ar jums. Patīkami redzēt, ka mums ir arvien ciešāka sadarbība. Piemēram, jūs varat sadarboties arī Mišelu Barņē. Viņš ir atbildīgs par jautājumu iekšējā dimensija, savukārt esmu atbildīgs par robežu kontrolas jautājumiem, bet skats, ka sadarbība ir ļoti cieša un liederīga. Un es domāju, ka gal galā rezultāti arī būs ļoti veiksmīgi. Un vēlreiz paldies un nākamreiz atkal diskutēsim. Uh, so we'll have a short adjournment until 3. Tagad būs īsts pārtraukums līdz uh, trījiem, saka priekšsēdētājs, viņš ticamā, ka gribēja teikt līdz četriem, un tad uh, ieradīsies komisāri par ar kuru kopā mēs runāsim par pakāpojumu direktīvu.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 Uh, so, ladies and gentlemen, um... Dāmas un kungi, sirsnīgi sveicu jūs uh, šī vakara īpašajā sanāksmē, kur mēs runāsim par savstarpējo pakāpojumu direktīvas izvērtēšanas procesu. Jūs ļoti Jūs no, noteikti ļoti labi zināt, ka pakāpama direktīvā šai komitejai ir ļoti nozīmīgs projekts. No 2004. līdz 2009. gadam šī komiteja bija ļoti cieši iesaistīta šīs direktīvas izstrādē, un mēs arī cieši sekojam līdz tās īstenošanai. Savstarpējās izvērtēšanas process ir ļoti interesants un jauns process, manuprāt, tas arī ir nozīmīgs process, jo mēs varam izvērtēt direktīvas īstenošanu, bet tajā pašā laikā mēs arī varam vērsties pretī dažādiem šķēršļiem pārobežu pakalpojumu sniegšanā. Tieši tāpēc esam uh, ieplānojuši gatavot īpašu ziņojumu par šo jautājumu un arī par komisijas īpašo analīzi. Man ir liels prieks, ka šeit prezidijā pie manis ir pievienojusies Malgo Žeta Hānslaika. Viņa ir referente par šo ziņojumu. Tā ir komitejas politis, politiska iniciatīva. Tas nozīmē, ka mēs varēsim a, apspriesties, un šī klausīšana ir daļa no mūsu apspriedēm. Man ir liels prieks arī, ka ir uzaicināti daudzi labi eksperti. Uh, Hanslikas kundze bija viena no galvenajām, kas panāca, ka pakāpojuma direktīva tika pieņemta. Viņa ir ļoti enerģiska un aktīva komitejas deputāte. Es to ļoti labi atceros. Mēs visi bijām iesaistīti pakāpojumu direktīvas pieņemšanā. Tā bija patiešām neaizmirstama pieredze. Ir ļoti svarīgi arī redzēt, kāda būs turpmākā attīstība. Es zinu, ka komisija arī ļoti aktīvi darbojas šajā jomā. Eh, komisārs Barņē turpina man atskaitīties par to, kādās vizītēs viņš ir devis, viņš, viņš eh, apmeklē eh, pakāpām direktīvas īstenošanas grupas visās dalībvalstīs. Viņš ir apņēmies to izdarīt sava pilnvaru termiņa laikā. Manuprāt, viņš jau ir apmeklējis lielāko daļu no valstīm. Uh, Manuprāt, šis darbs ir patiešām ļoti būtisks, un tieši tāpēc mums ir jāseko līdz direktīvas īstenošanai. Pirmkārtām es eh, vēlētos jūs iepazīstināt ar informatīvo dokumentu par savstarpējo novērtēšanas procesu. Mēs pasūtījām šo pētījumu. Mm, pētījuma autori mums prezentēs šo dokumentu. Pēc tam ir eh, paredzētas diskusijas ar uh, Hāzlikas kundzei, tiks uzdoti jautājumi un sniegtas atbildes. To mēs darīsim līdz 16.30. Un pēc tam ir publiskās uzklausīšanas programma. Man ir eh, ļoti žēl, ka mm, Austrum Eiropas un Ziemeļ Eiropas eksperti nav varējuši ierasties, jo atkal ir bijuši traucējumi gaisa satiksmē, to mēs nekādu nevarējām ietekmēt. Jebkurā gadījumā es ceru, ka šī diena būs eh, ļoti veiksmīga un mēs saņemsim viņu prezentācijas un komentārus mazliet vēlāk pa pastu. Sāksim ar pētījumu. Beržē kungs runās pirmais. Mums ir sagatavot arī slaidi, visi cerams tos redzēs. Es vēlētos atgādināt, ka šī sanāksme tiek pārraidīta internetā, un tad, kad jūs eh, nospiežat mikrofonu, tad jūs būsiet redzams arī uz ekrāna. Arī jūsu slaidi būs redzami uz ekrāna. Tas nozīmē, ka arī internetā skatītāji varēs eh, redzēt jūsu slaidus un cerams, ka viņi varēs arī ar mums sazināties ar e-pasta palīdzību. E-pastu viņi var atrast mūsu mājaslapā. Viņi, protams, ir iereģistrējušies. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, godātie deputāti, godāti Eiropas un Nacionāla institūcija pārstāvi, man ir tas gods jūs informēt par pētījumu, par pakalpojumu direktīvu 2623. Tas ir uh, pamata teksts, kas ir uh, vērsts divējādi. No vienas puses tāds uh, pedagoģisks darbs, baldot, balstoties uz Eiropas Savienības tiesas judikatūru par brīvību teik, veikt uzņēmē darbību un sniegt pakalpojums, un otras puses ir centieni uzlabot iekšējā tirgus darbību. Ņemot vērā šos uzlabojumus, direktīvā ir iestrādāts priekšlikums izveidot savstarpējās izvērtēšanas uh, sistēmu, un to nosaka uh, direktīvas 39. pāns. Šeit tiesiskā bāze ir uh, pati direktīva, un uh, šāda pieredze ir notikusi pirmoreiz Eiropas Savienībā, bet ir arī šāda metoda izmantota Eiropas padomē. Un šī savstarpējā izvērtēšana ir adresēta uz trim jautājumiem. Iepriekšējās atļaujas saņemšana pakalpojumu sniegšanai, uh, uh prasības uh, vispār vispārējās interesēs pakalpojumu sniegšanai un treškārt attiecībā uz daudz disciplīnu darbību. Tātad šie, šīs ir tās jomas, kurās dalību valstis kopā ar Eiropas Savienības institūcijām uh, darbojas uh, iekšējā tirgus veidošanā, jo dalību valstīm ir uh, saglabātas zināmas uh, manevrēšanas eh, brīvībā, balstoties uz eh, līgumu. Eh, vienā no direktīvas apsvērumiem, proti 74. ir sniegta savstarpējās izvērtēšanas definīcija. Un šeit ir runa par trim etapiem, bet mūs interesē galvenokārt otrais etaps. Pirmajā etapā valstis uh, veids pašnovērtējumu. Katra uh, valsts uh, transponējot direktīvu veids pašanalīzi, lai savā nacionālajā regulējumā konstatētu, kādi grozījumi ir nepieciešami, lai veiktu uh, direktīvas transponēšanu. Tātad attiecībā uz šim trim um, iepriekš minētajiem punktiem ir jāveic tāds kā kopsavilkums par to, kādas nacionālās normas varētu būt pretrunā ar šo direktīvu, kas balstās uz uh, līgumu uh, iekšējā tirgus sakarā. Pēc pašnovērtējuma dalību valstīm ir jāinformē citas dalību valstis par veikto darbu, lai citas dalību valstis varētu reaģēt uz uh, katras valsts veikto pašnovērtējumu. Un šajā posmā sākas patiesa savstarpējā novērtēšana. Katrai valstī ir jāpauž savs viedoklis par katras valsts uh, pašnovērtējumu un par iespējamām pretrunām. Un uh, trešais posms ir tāds uh, kopsavilkums, ko īsteno komisija publicējot paziņojumu. Uh, laika uh, ziņā apskatot šis, šos trīs posmus. Uh, pirmais posms notika līdz uh, 2009. gada beigām, pirms tika transponēta direktīva. Otrais posms notika 2010. gadā un pēc otrās posma beigām tika publicēts komisijas paziņojums. Šis ir tāds uh, bezprecedenta process, un šodien mums rodas jautājums, kādas metodas tika izmantotas un kādus secinājumus mēs varam uh, izdarīt um, uh, no šī procesa. Tagad dodu vārdu savam kolēģim. runājot eh, par komisijas īstenoto metodiku, eh, tikai direktīvas teksts bija jāinterpretē, lai eh, uzsāktu sastarpējās izvērtēšanas procesu. Tātad tā notika trīs posmos, sākoties ar dalību valstu pašu izvērtējumu, līdztekus nacionāliem transponēšanas pasākumiem katra galsts sagatavoja uh, kopsavilkuma ziņojumu, informējot par to, kas ir veikts, lai transponētu direktīvu. Otrais posms uh, ir svarīgi, vissvarīgākais uh, savstarpējās izvērtēšanas procesos notika tādas klasteru sanāksmes, lai valsti savstarpēji izvērtētu direktīvas transponēšanas procesu. Pēc tam notika uh, sanāksmes uh, visu 27 uh, dalību valstu pārstāvjiem. Uh, šis uh, process ir saudabīgs ar to, ka ir um, mainījušās lomas. Šajā procesā uh, debates inicijēja dalību valstis, nevis komisija, kas orientē, būtu orientējuši šo dalību valstu diskusiju. Šis process sākas no dalību valstīs un pēc tam turpinās komisijā, nevis otrādi. Ir jākonstatē, ka uh, tika dalību valstīs um, uh, izmantot nopietni resursi, lai mm, veiktu šo darbu. Uh, uh, š, uh, ir vairāki etapi patiesībā um, direktīvas transponēšanas un savstarpējās izvērtēšanas procesā, un uh, Uh, ir, uh, protams, jāspēj arī uh, novērtēt to, kāds liels uzdevums dalībvalstīm bija uzlikts, veicot šo izvērtēšanas procesu. Ir arī jāizvērtē situācija centralizētās un decentralizētās valstīs, kurās darbojas federālās vienības. Tas ir jauns un oriģināls process, bet varbūt arī uh, ir citi piemēri attiecībā uz citām direktīvām. Jāsaka, ka šis process ir ļoti oriģināls, kas ir īpaši izveidots pakāpojumu direktīvai un tajās jomās, kur dalībvalstīm bija uh, lielas uh, lielu manevrēšanas brīvību. Līdzīgs process uh, pastāv Eiropas padomē, bet uh, Eiropas uh, Savienības tiesībā šāds uh, process nav pastāvējis. Uh, protams, dalību valstīm ir jāinformē komisija par uh, direktīvu transponēšanas pasākumiem, kas ir paredzēti un kas ir uh, veikti noteiktā jomā. Šād, šāds process ir plaši izplatīts, bet atšķirība a, no paš a, savstarpējās izvērtēšanas procesa ir tāds, ka šie ziņojumi tiek iesniegti komisijai. Šī runājot par šo procesu mums ir jākonstatē arī, kā, ko mēs varam mācīties, kādi galvenie secinājumi izdarām no šā procesa. Uh, uh, pētījumā tika aptaujāti gan dalību valstu pārstāvi, kas piedalījās uh, savstarpējās izvērtēšanas procesā, gan arī komisijas pārstāvji. Uh, Vispirms par to, kāds ir komisijas uh, skatījums šai jomā. Komisija ir publicējusi paziņojumu un intervējot komisijas pārstāvjus, mēs konstatējam, ka šis uh, instruments tiek uztverts kā liederīgs un bez šāda uh, savstarpējās izvērtēšanas procesa būtu komisijai bijis daudz grūtāk saprast to darba apjomu, ko ir veikušas dalību valstis. Šeit ir runa par tūkstošiem, desmit tūkstošiem uh, īstenošanas pasākumu. Un šī viedokļu apmaiņa mm, palīdzēja labāk saprast šo transponēšanas procesu, un komisijai bija uh, tas arī veids, kā labāk saprast uh, veikto pasākumu apjomu. Šis uh, savstarpējās izvērtēšanas process nav vērsts tikai uz pagātni. Komisija jau ir paziņojusi, ka tā šai procesā ir uh, uzklausījusi dalību valstis un veiktais darbs tiks izmantots, lai likvidētu šķēršļus, kas vēl pastāv iekšējā tirgus darbībai. Un tas ir ļoti būtiski. Tagad par dalību valstu pieredzi. Mēs esam veikuši arī pētījumu par šo jautājumu un konstatējam, ka dalībvalsts ir ļoti apmierināts ar šo savstarpējās izvērtēšanas procesu. Protams, izskan arī kritika, bet kopumā uh, dalībvalsts praktiski visas uzskata, ka šis process ir bijis ļoti interesants un ka tas ir palīdzējis labāk uh, saprast vienam otru, apmainīties ar viedokļiem un labāk uh, saprast uh, iekšējā, iekšējo tirgu un tā darbību. Eh, bet ir izskanējusi arī kritika. Un, eh, piemēram, Austrija ir izteikusi iebildes, bet pat tās valstis, kas kritiski vērtē šo procesu, eh, neuzskata to par negatīvu, neatsakās īstenot to, kas ir paredzēts pakalpojumu direktīvā. Uh, Austrija būtu drīzāk vēlējusies kopā ar Vāciju izanalizēt konkrētās uh, problēmas, kas ir radušās šeit. Nav runa par atteikšanos īstenot šo pakalpojumu direktīvu, bet šī valsts uzskatīja, ka būtu bijis uh, labāk rīkoties citādi un uh, neorganizēt tādas plenāras sēdes, kas tās izpratnē bija mazāk efektīvas nekā tikšanās uh, Uh, valstu grupās. Un kā to norāda arī kritiskāk noskaņotās valstis, uh, tās ir tikušās savā starpā, lai uh, padziļinātāk analizētu transponēšanas darbu. Un tagad par to, kā vērtē šo pieredzi ieinteresētās puses. Ieinteresētās uh, puses nebija tieši iesaistītas uh, dalību valstu tikšanās procesā. Konsultācijas notika citu koordinētā veidā, galvenokārt pirms uh, direktīvas transponēšanas un nacionālā līmenī tas notika. Arī komisija savā mājaslapā organizēja konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, uh, bet uh, dalību valstu grupu tikšanās reizēs un plenārsēdēs bija pārstāvēts tikai dalību valstis un uh, um, nebija iespējams ieinteresētām pusēm sekot uh, šīm savstarpējās izvērtēšanas darbām un viedokļu apmaiņai. No šāda viedokļa jākonstatē, ka process nebija īpaši atklāts un caurskatāms, un par to arī ir izskanējusi kritika. Un patiesībā tikai komisijas paziņojumā var uzzināt par veikto darbu. Un tagad par uh, savstarpējās izvērtēšanas procesa uh, rezultātiem. Lai labāk to saprastu, ir jāpatur prātā, ka šis process notika pēc direktīvas transponēšanas. Tātad tikai tad, kad transponēšanas uh, termiņš bija beidzies, notika uh, informācijas apmaiņa par citu dalību valstu veikumu jautājums radās, vai savstarpējās izvērtēšanas procesa ietekmē dalību valstu attieksmi pret pakalpojumu direktīvu. Vairums dalību valstu uzskatīja, ka tā tas tiešām ir bijis. Bet tomēr ir jāsaprot, ka praktiski nekādi konkrēti piemēri mums netika minēti par to, ka savstarpējās ietek, izvērtēšanas process būtu konkrēti ietekmējis to izvēli, kāda tika izdarīta attiecībā uz pakalpojumu direktīvu. Jau bija šajā procesā, šis process notika jau par vēlu, lai ietekmētu direktīvas transponēšanas procesu lēmumu, jau bija pieņemti. Līdz ar to savstarpējās izvērtēšanas procesu nevar tādēļ uzskatīt par līdzekli, kas veicinātu labāku direktīvas transponēšanas procesu konkrētie eh, reālie savstarpējās izvērtēšanas procesa rezultāti bija iespēja labāk saprast to, kāds darbs ir veikts eh, katrā dalību valstī. Komisija savā paziņojumā to arī ir norādījusi, un arī mūsu veiktais pētījums to apliecina vēl skaidrāk. Eh, neapstrīdami uh, dalību valstu administrācija strādāja e, tādā Eiropas garā un e, labāk saprata Eiropas problemātiku raugoties uz citu kolēģu veikumu. Un e, tādējādi nacionālās administrācijas labāk uh, izprata kopējās Eiropas intereses un varētu arī domāt par to, kā turpināt tiešo sadarbību starp valstu administrācijām, kas bija uzsākusies savstarpējās izvērtēšanas procesā. Nākošais jautājums ir par to, kāda ir attiecības starp izdevumiem un ieguvumiem. Vairums dalību valstu uzskatīja, ka uh, bilance bija pozitīva, bet uh, ne vienmēr nacionālās administrācijas atbildes uh, uh precīzi atspoguļo šo attiecības starp izdevumiem un ieguvumiem, jo ir arī maz konkrētu piemēru. Rezultāti dažreiz nav materiāli uh, tie ir eh, nevienmēr taustāmi šie rezultāti. Un, eh, ja dažreiz ir vairāk eh, jāizvērtē, kāda būs nākotnē ietekme šīm procesam. Ja mēs nākotnē konstatēsim pozitīvu ietekmi, tad mēs varam konstatēt, ka šis process ir bijis liederīgs, ka komisijai tas ir palīdzējis konstatēt, kādi šķēršļi pastāv iekšējā tirgus darbībā un tos turpmāk likvidēt. Bet ja šīs savstarpējās um, izvērtēšanas procesa rezultātā nekādas iniciatīvas turpmāk netiks uzsāktas, tad uh, tā rezultāti var būt. Uh, nav uzskatām par pozitīviem. Tādēļ šobrīd kategoriski mēs nevaram pateikt, uh, kāda ir, uh, kāda ir bilance uh, šim procesam. Un patiesībā šīm savstarpējās izvērtēšanas procesam var būt divas pieejas. Pirmā pieeja, ka tā ir viedokļu apmaiņa pēc direktīvas transponēšanas, tā, kam uh, Eh, šim procesam nav liela ietekme, tā ir drīzāk tāda informācijas apmaiņa, bet ir otra pieeja, ko atbalsta komisija, un arī mēs to atbalstām, eh, proti savstarpējās izvērtēšanas process nav vērsts uz pagātni, tikai uz transponēšanas procesa analīzi, bet gan uz iekšējā tirgus darbības nākotni, un ka tas ir izējas punkts darbām, kas komisijai būs jāveic turpmāk, balstoties uz viedokļu apmaiņu starp dalību valstīm. Un tagad es dodu vārdu kolēģim Beržē runāt par secinājumiem, kādus mēs varam izdarīt no šī izvērtēšanas procesa. Par to, ko mēs varētu mācīties no šā procesa. Šeit ir divi secinājumi. Pirmais. Uh, nebija īsti skaidrs par uh, šo savstarpējās izvērtēšanas procesu, vai šeit uzmanības centrā ir pagātne, paveiktais darbs, vai arī drīzāk uh, uh, akcents tik, tiek likts uz nākotni, uz turpmāko direktīvas uh, darbību. Protams, mēs vēl nezinām, kā tiks izmant pamatoti šīs savstarpējās izvērtēšanas procesa rezultāti, bet tomēr mēs uh, konstatējam, ka vairāk ir runa par nākotni, par to, ka pastāv vēl jautājumi, kas pilnībā nav atrisināti šai direktīvā, uh, jautājumi, kas varētu radīt sarežģījumus, un varam domāt, ka šis darbs turpināsies, un kā komisija balstīsies uz šo procesu savā turmākā darbā. Nākošais jautājums, vai šis uh, process uh, dalību valstīm deva pietiekamu iespēju izteikties un vai tas bija konstruktīvs process. Uh, runājot par Eiropas integrācijas procesu, par dalību valstu sadarbību, uh, Eh, veidojot Eiropas Savienības instrumentus, ir ļoti svarīgi, lai notiek viedokļu apmaiņas starp dalību valstīm un to administrācijām, un lai eh, šīs darbs turpinātos arī ikdienā, eh, īstenojot sadarbības starp administrācijām. Varbūt te nevar attiecināt uz visām jomām, tomēr ir ļoti svarīgi domāt, ka šāda uh, Eiropas līmenī e, rosināta darbība prasa veidot fórumus, kur dalību valstu administrācijas pārstāvi varētu tikties. Un tādēļ es domāju, mums vajadzētu saglabāt šo oriģinālo savstarpējās izvērtēšanas procesu. Paldies! Lielas paldies! Man vajadzēja iepazīstināt ar jums mazliet vairāk eh, sākumā, bet eh, es eh, redzu, ka jūs esat iesnieguši savu CV, tur arī minētas jūsu kvalifikācijas, jūs esat ļoti labi juridiski eksperti no Beļģijas un Francijas. Beržēkungs ir īpaši specializējies Eiropas tiesībās. Mēs vienkārši gribējām zināt, kāda ir jaunāka attīstība šajā jomā un zināt, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā. Pirms diskusijām es vēlētos īpaši sveikt mūsu viesus komitejā no Accenture uh, Eiropa padomes. No Accenture es atvainojos. Kā jūs visi zināt, Accenture ir uh, viena no vadošajām firmām pasaulē, kas sniedz vadības konsultācijas gan publiskajam, gan privātajam sektoram. Iespējams, ka jūs varēsiet arī mums sniegt kādas konsultācijas, ja atliks laiks. Uh, bet eh, šķiet, ka šī ir viena no tādām prezentācijām, ko jūs varētu sniegt saviem klientiem. Jebkurā gadījumā jūs esat laipni lūgti pie mums eh, parlamentā. Tāpat arī es gribētu sveikt Evelīnu Gebhārdi, kas eh, bija pakāpojumu direktīvas referente un seko līdzi šiem jautājumiem ar lielu interesi. Viņa ir gatavojusi arī galīgo likumdošanas priekšlikumu par šo jautājumu, tā kā noteikti mēs dzirdēsim viņas komentārus. Uh, drīz sāksim uzklausīšanu. Uzklausīšanas laikā mums būs iespēja uzklausīt arī citus ekspertus un dzirdēt viņu viedokli par jūsu prezentāciju. Kolēģi arī varēs izteikt komentārus. Es gribēju vienkārši pajautāt, vai kādam ir tādi steidzami jautājumi. Ja nē, mēs varētu turpināt ar uzklausīšanu un mēs labprāt iekļautu jūs jautājumu un atbilžu kārtā pēc ekspertu uzrunām. Noteikti, ka jums būs kādi komentāri, un iespējams, ka eksperti arī papildinās jūs izdarītos secinājumus. Es īpaši vēlētos sveikt Pamelu Brumteri, kas ir tikko ieradusies. Vai jūs runāsiet eh, no jūsu vietas tur? Zāles aizmugurē vai arī nāksiet eh, tuvāk? Jūs vēlaties runāt no savas vietas. Labi, es jums drīz došu vārdu. Brumteris kundze ir atbildīgā par pa pakalpojumu direktīvas īstenošanu attiecīgā nodaļā Eiropas komisijā. Viņa ir eh, viena no tiem cilvēkiem, kas bieži ierodas uz mūsu komitejas sanāksmēm, un tieši tāpēc mums ir liels prieks viņu redzēt. Pirms es došu jums vārdu uzrunām, Es vēlētos eh, dot vārdu mūsu referentē Malgožetē Hanslikai eh, teikt eh, savu ievadrunu. Lūdzu. Labdien, dāmas un kungi! Es vēlētos jūs sirsnīgi sveikt. Esmu ļoti apmierināta, ka šodien mēs varam apspriesties par uh, savstarpējo analīzi par metodi, kas ir pirmo reizi iekļauta pakalpojuma direktīvā. Tā ir jauna darba metode dalību valstīm. Man ir liels prieks arī tāpēc, ka pakalpojuma direktīva ir IMCO komitejas eh, produkts. Jūs eh, visi zināt, ka par šo direktīvu esam sprieduši ļoti daudz, Pavisam nesen mēs eh, spriedām par šo direktīvu, runājot par Gebhārdas kundzes ziņojumu par pakāpju direktīvas īstenošanu. Mums ir jāturpina darbs pie pakopojuma direktīvas, spriežot par šo savstarpējās izvērtēšanas procesu. Savstarpējās izvērtēšanas process, kā jau es teicu, ir ierakstīts direktīvā, un ir svarīgi pieminēt, ka savstarpēja izvērtēšana neietver visus direktīvas nosacījumus, bet tikai atsevišķus nosacījumus, kas pirmkārtām attiecas uz uzņēmēju darbību. It īpaši te ir runa par devīto pāntu. Prasības, kas ir uzskaitītas 15. pāntā, un multidisciplināras darbības, kā arī sekundāri transportēšanas pakāpojumi, kas izriet no 16. direktīvas panta ir jāatcerās par savstarpējo izvērtēšanu, tāpēc, ka mēs runājam par 31. pāntu. Savstarpējās izvērtēšanas process sākās pēc, sākas pēc tam, kad direktīvas īstenošana ir pabeigta. 2010. gada laikā komisija Es atvainojos, 2010. gada janvārī komisija publicēja ziņojumu par vērtēšanu un arī papildu dokumentu par savstarpējās iz, izvērtēšanas procesa izmantošanu. Tāpat arī tika norādīts, kuri šo procesu veiks tuvākajā nākotnē. Es ceru, ka komisijas pārstāvis sniegs mums detalizētāku informāciju par šiem jautājumiem. Komisijas dokumenti un diskusiju materiāli tika nodoti dalībvalstīm. Šie dokumenti mums ļauj izskatīt eh, dažādus aspektus īstenošanas gaitā. Šīs dienas uzdevums ir paredzēts savstarpējās izvērtēšanas apspriešanai un arī šī procesa apspriešanai. No otras puses, tā mērķis ir ļaut mums pārdomāt savstarpējo izvērtēšanu, lai uzlabotu vienotā tirgus darbību. Tieši tāpēc šīs dienas seminārs ir sadalīts divās daļās. Vienotā tirgus aktā gadījumā mēs uzsvērām vienotā tirgus padziļināšanos. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzdot jautājumu par savstarpējās izvērtēšanas lomu vienotā tirgus darbībā. Es ceru, ka mēs dzirdēsim pašvaldību pārstāju teikto un arī komisijas teikto. Malkoms Harvors jau sākumā pieminēja, ka mm, darbinieku pārstāvji un padomu pārstāvji ir atteikuši savu dalību Tāpat nav klāt arī darbinieks, kas ir atbildīgs par savstarpējo izvērtēšanu. Sastādot eh, dalībnieku sarakstu, mēs vēlējāmies nodrošināt, lai valstis, kas darbojas klasteros, tiktu pārstāvētas. Tāpat arī mēs vēlējāmies dzirdēt eh, to valstu viedokli, kas, eh, kam ir citādāks viedoklis par savstarpēju izvērtēšanu bet es ceru, ka Francijas un Polijas pārstāvji varēs mums pavēstīt par savstarpējo izvērtēšanu. Mēs eh, tik tikko uzklausījām prezentāciju, mm, ko sniedza Francijas un Bēļģijas kolēģi. Cerams, ka arī viņi uzdos jautājumus, un arī viņiem pašiem tiks uzdot jautājumi. Dāmas un kungi, es ceru, ka mūsu debates būs rezultatīvas un tās padziļinās mūsu zināšanas pār direktīvas savstarpējo izvērtēšanu. Paldies, Malgoržeta, par to, ka vadījāt eh, šo pasākumu. Paldies arī par secinājumiem, un cerams, ka tas, eh, ko mēs apspriedīsim šodien, dos ieguldījumu arī jūsu ziņojumam. Tagad es jums pastāstīšu, kā mēs strādāsim šajā pēcpusdienā. Ir paredzēti divi elementi šai uzklausīšanai. Pirmkārtām, pirmo stundu mēs runāsim pār savstarpējās izvērtēšanas procesu, pieredzi rezultātiem un turpmākajiem posmiem. Pēc tam mēs runāsim par jautājumu, ko pieminēja arī mūsu pētījums, cik svarīgs ir šis Rīgas vienotā tirgus darbībā. Mēs jau dzirdējām pētījuma rezultātus, bet mēs vēlētos arī uzklausīt tos cilvēkus, kas bija tieši iesaistīti šajā procesā. Mēs gribētu zināt, kas viņuprāt ir priekšrocības un trūkumi šajā procesā un ko vajadzētu uzlabot. Kā jau mēs dzirdējām pirmajā prezentācijā, komisija vienotajā tirgus aktā ir paredzējusi, ka izvērtēšanas rīks tiks attiecināts arī uz citiem aspektiem, lai uzlabotu vienoto tirgu un tā efektivitāti. Man šķiet, ka eh, viens no jautājumiem, kas tika uzdots pētījumā, ir tas, kad tad mums vajadzētu to darīt, vai tas ir jādara pēc īstenošanas posma vai vēlāk un tā tālāk. Jūs visi esat saņēmuši izdeles materiālus, tur ir arī ekspertu biogrāfijas, jūs saņemsiet arī pārējos materiālus, tik līdz tā bija, tie būs pie mums nonākuši. Pētījums ko jūs redzējāt, tiks publiskots arī mājaslapā. Iespējams, ka tur tas jau ir atrodams. To es saku tieši interneta klausītājiem. Tagad es jums pastāstīšu, ko mēs dzirdēsim. Pamela Brumtere uzsāks diskusijas, pēc tam eh, runās Helena Mašāra no Francijas. Arī Anna Vila Šepakon Šepankovska ir ieradusies pie mums. Viņa ir no Polijas, un tāpat man arī ir liels prieks teikt, ka Āna Strandbekā būtiski tik tikko ir ienākus pa durvīm, viņa ir tikusi cauri šīm eh, pelnu mākonim, kas apdraudā viosatiksmi. Mēs tikāmies ar jums Zviedrijas prezidentūras laikā Zviedrijā un runājām par pakalpojumu direktīvu. Tāpat arī pie mums ir ieradusies Natālija Žuāna no Briseles reģiona. Kujatas kundze nav varējusi ierasties no Vācijas, bet ir atsūtījusi mums e, rakstisku iesniegumu. Tāpat arī eksperts no Austrijas nav varējis ierasties, bet arī viņš atsūtīs e, savu rakstisko dokumentu. Vispirms došu vārdu Brumteris kundzei, Katrs no jums var runāt 5 minūtes ilgi. Mums ir arī pulkstens pieejams, kas jums palīdzēs kontrolēt jums atvēlēto laiku un dod jums tagad vārdu, Brumteris kundze. Paldies, priekšādātāji! Labdien visiem! Es sniegšu atskaitu no komisijas puses par mūsu pieredzi šajā jaunajā un neparastajā procesā. Es vēlētos nedaudz parunāt par kontekstu, kādā mēs strādājām pagājuši gadu. Kā jau eksperti skaidroja, sastarpējā izvērtēšana ir tiesisks pienākums, ko uzliek direktīva. Tur ir arī noteikts šī uzdevuma apjoms. Tātad tās neaptver visu direktīvu, bet attiecas tikai uz konkrētiem jautājumiem, konkrētiem direktīvas nosacījumiem, kur eh, direktīva ļauj dalībvalstīm valstīm Uh, pieņemt lēmumus par to, vai tās uh, saglabās konkrētus šķēršļus vai nē, norādot iemeslus, kāpēc dalībās tā rīkojās. Tas nozīmē, ka šīs uzdevums nav saistīts ar transponēšanas darbu. Mēs uh, palīdzam dalībvalstīm transponēt direktīvas, bet to mēs darām pirms transponēšanas termiņa. Izvērtēšana ir cita veida uzdevums. Mums svarīgi ir izvērtēt, kādā veidā dalībvalstis ir veikušas savu darbu, kā viņas ir eh, pieņēmušas lēmumus, vai tas ir radījis problēmas un kādus politiskus eh, secinājumus mēs varētu izdarīt pēc šīs izvērtēšanas. Izvērtējums, eh, kā jau tika minēts, ir jāveic dalībvalstīm, ir vairākas prasības, kas ir jāizvēro, piemēram, jā, jāizvērtē, ir dažādas tiesiskas prasības, obligātas prasības, tāpat arī ir uzlikti vairāk ierobežojumi pārobežu pakāpojumu sniegšanai. Tie ir ļoti nozīmīgi nosacījumi pakāpojumu vienotā tirgus izveidēji. Ir arī ļoti skaidra, skaidrs termiņš. Ir jāievēro vairāki strikti termiņi, lai uh, nodrošinātu, ka rezultāti tiek sasniegti viena gada laikā, tātad līdz 2010. gada beigām. Mums vislielākais izaicinājums bija tikt galā ar šo ļoti ambiciozo projektu, ievērojot visus striktos termiņus. Ir jāatcerās, ka mums bija jāizpēta ļoti daudz prasību, bija 35 tūkstoši prasību no dalībvalstīm, un tās visas bija jāizskata starp 2010. Eh, gada janvāru un oktobri. Tas eh, nozīmē, ka tie bija tikai desmit mēneši. Šo uzdevumu sarežģīja arī tas, ka mums vajadzēja iesaistīt ieinteresētās puses. To jau pieminēja eksperti. Šī prasība ir ietverta arī direktīvā. Tas viss mums bija jādara, mēs darījām visu, kas bija mūsu spēkos, lai ievērotu termiņus. Kā jau mēs skaidrojām, mēs darbojāmies kopā ar dalību valstīm. Dalībvalstis tika sadalītas grupās, jeb klasteros. Komisija organizē šo darbu, taču ir pareizi teikt, ka tieši dalībvalstis bija atbildīgas par procesa vadīšanu, par diskusiju vadīšanu klasteros. Šīs process ir ļoti jauns. Nebija paredzēts, ka komisija no augšas teiktu, kādai ir jābūt šai izvērtēšanai. Uh, Tas viss bija dalībvalstu ziņā, un eh, tie, kas darbojās šajos klasteros, arī vadīja šos procesus un izvērtēja viens otra sistēmas un salīdzināja iemeslus, kāpēc eh, zinām ierobežojumi vēl ar vienu ir saglabāti attiecībā uz konkrētajiem jautājumiem, kas tiek pētīti, vai šos ierobežojumus drīkstā eh, atcelt, vai arī ir kādi alternatīvi līdzekļi, ko kāda dalībās ir atradusi un kas varētu būt iedvesmas avots citām valstīm. Eksperti teica, ka nekādi reāli, nekādas reālas sekas neradās. Citām valstīm nevajadzēja mainīt savas tiesības vai savu tiesību sistēmu. Mums To ir grūti izvērtēt, bet mēs redzējām vairākus piemērus, kur dažas dalībvalstis mainīja savu viedokli un izdarīja secinājumus par savām sistēmām. Tas ir noticis, iespējams, tas nav noticis plašā mērogā, bet tas ir tāds pozitīvs solis, ko vajadzētu pieminēt, salīdzinām ar to, ko mēs dzirdējām no ekspertiem. Ieinteresēto pušu konsultēšanās Mums bija jāiesaista šīs interesētās puses mūsu procesā. Šī pusēm ir ārkārtīgi grūti izskatīt 35 tūkstošus prasību, no viņa puses tas būtu absolūti neiespējami, būtu viņus grūti arī iesaistīt diskusijās klasteros. Tieši tāpēc mēs eh, sagatavojām dokumentu, kas bija paredzēts viņiem par situāciju katrā dalībvalstī. Tas bija tāds kā kopsavilkums vai sintēze par to, kas ir apspriests klasteros un plenārsēdēs, un to mēs arī iesniedzām publiskajās konsultācijās, kas notika pagājušajā gadu jūnijā. Mēs devām trīs mēnešus interesantajām pusēm, kas ir tāds piemērots laiks, lai šīs puses varētu izvērtēt eh, šo dokumentu. Un mēs konsultējāmies par uh, tādiem reāliem apspriežamiem jautājumiem tā vietā, lai viņus iesaistītu visā garajā procesā, kas būtu apgrūtinoši ne tikai mums, bet arī viņiem. Kā jau es teicu, laika nebija daudz, un ja ieinteresētās puses tiktu iesaistītas plašākā mērogā, tad laika grafiks radītu vēl lielākas problēmas. Tieši tāpēc mēs izvēlējāmies šāda veida konsultācijas. Attiecībā uz sastarpējās izvērtēšanas rezultātiem, manuprāt, kā eksperti to apgalvoja, mēs skatāmies nākotnē, mēs skatāmies nākotnē un uz to, kas notiks tālāk. Tā tas patiešām ir, tāds bija arī uzdevuma īstais mērķis. Savā paziņojumā mēs teicām, ka secinājumi pēc šī uzdevuma ir tādi, ka mēs redzam, kādi ierobežojumi pastāv, kur būtu jāveic vairāk darba, jo, diemžēl, dalībvalstis nav atcēlušas vairākus ierobežojumus. Protams, ka dalībvalstis e, iesniedz labus iemeslus, kāpēc šī ierobežojuma ir jāpatur. Tieši tāpēc mums vajadzētu koncentrēties uz šiem konkrētajiem jautājumiem. Mēs pieminējām, piemēram, e, juridiskās veidlapas, dienestu izveidi un citus jautājumus. Tagad pie šiem jautājumiem ir jāstrādā padziļinātāk, un mūsu mērķis ir sagatavot konkrētus priekšlikumus. Pēc tam, kad mums būs bijusi iespēja detalizētāk izskatīt šīs jomas, es pieminēju arī izpildes pārbaudes kas mums uz vietas ļaus pārbaudīt eh, dažādo tiesību aktu kombinētu piemērošanu. Tas arī tika vērtēts izvērtēšanas procesā. Šie rezultāti bija konkrēti, mums tādi ir arī jā, jāgatavo. Mēs sadarbosimies ar dalību valstīm un turpināsim šīs labās attiecības, ko mēs esam šajā procesā izveidojuši. Mēs turpināsim ar šīm izpildes pārbaudēm, kā šie tiesība akti attiecībā uz pakalpojumu direktīvu darbojas uz vietas. Un tagad es arī beigšu savu uzrunu. Paldies! Jā, noteikti. Būs iespēja arī vēlreiz izteikties vēlāk. Tiešām bija ļoti svarīgi dzirdēt jūsu viedokli. Un tagad lūdzu dzirdēsim to cilvēku viedokļus, viedokļus kas piedalījās patiešo šajā procesā. Lūdzu Helēna Mašaha, kas ir uh, Francijas pārstāve, viņa varētu pastāstīt par savu viedokli, lūdzu. Bonjour, merci, président. Euh, je... Labi. Labdien, priekšsēdētāji kungs! Es pateicos Eiropas parlamentam un IMKO komitejai par ielūgumu, par iespēju jūs uh, informēt par mūsu pieredzi savstarpējās izvērtēšanas procesā uh, attiecībā uz pakalpojumu direktīvu. Francijas uh, iespējas par uh, šo izvērtēšanas process ir visnotaļ pozitīvs un, kā to norādīja arī Beržē un Leplata kungs savā uh, ziņojumā. Šis process uh, iesaista dalību valstis uh, direktīvas pārņemšanas, ieviešanas procesa izvērtēšanā ja nebūtu šāds process noticis, tad viss būtu aprobežojies ar viedokļu apmaiņu starp uh, kaimiņu valstīm divpusējā līmenī, bet savstarpējās uh, izvērtēšanas process palīdzēja visām dalībvalstīm uh, paust savu viedokli vienlaikus. Šis process ir galvenokārt pieredzes apmaiņa direktīvas uh, transponēšanas procesa ietvaros par to, kā dalību valstis ir to organizējušas, lai pēc iespējas labāk pārņemtu uh, šo direktīvu. Francijā tika izveidota starpministriju grupa, kura koordinēja uh, direktīvas ieviešanas procesu visās tajās ministrijās, uz ko šī direktīva attiecās. Un uh, tas palīdzēja efektīvāk veikt direktīvas transponēšanas procesu. Uh, pieredzes apmaiņā arī t, t, t, tika runāts par direktīvas interpretācijas procesu, un arī Francija varēja izskaidrot savu izvēli vairākos jautājumos um, attiecībā uz direktīvas ieviešanu. Par, uh, arī par tas attiecās uz to normu grozīšanu un atcelšanu, kas bija pretrunā ar direktīvu uh, un uh, šajā uh, bija izveidota tāda informācijas sistēmā, kura tika uzskaitīts visas šīs normas. Tā bija ļoti, uh, šeit bija ļoti daudz uh, informācijas un um, tik daudz, ka bija grūti pat to izmantot, bija tūkstošiem datņu par uh, dalību valstu uh, Uh, likumdošanas normām, un visas šīs datnes bija aizpildīts dalību valstu nacionālajās valodās, un tas arī bija šķērslis, jo mums, uh, mēs visas šīs uh, valodas, diemžēl, nepārvaldām. Dialogs klasteros vai grupās un uh, plenāras sesijās bija nepieciešams, lai labāk saprastu to informāciju, kas bija pieejama šajā informācijas uh, sistēmā. Pat ja darbojās arī uh, automātiskās tulkošanas programmas vismaz uh, angļu valodā, kas uh, atviegloja informācijas izmantošanu, tomēr uh, jāsaka arī, uh, ka šis uh, savstarpējās uh, izvērtēšanas process būtu varējis būt nedaudz īsāks, bet tomēr bija nepieciešama tieša pieredzes apmaiņa, lai labāk saprastu, ka direktīva tika īstenota katrā dalību valstī. Runājot par savstarpējās izvērtēšanas procesa rezultātiem. Uh, Komisijas paziņojumā ir uzsvērts, ka bija šķēršļi, kas vēl nebija pārvarēti, un komisija ierosina iniciatīvas un pasākumus. Tāpat ir paredzēts arī uh, izveidot ieteikumus par paraugu praksi, uh, direktīvas pārņemšanas jomā. Visi šie pasākumi palīdz uzturēt dialogu starp dalību valstīm un arī starp dalību valstīm un komisiju, un tas ir ļoti būtiski arī mūsu turpmākajam darbam. Paldies! Well, thank you very much indeed. Paldies par ļoti detalizētu informāciju. Manuprāt, tiešām bija interesanti redzēt kā tas, kā tas ir saistīts ar ekspertu ziņojumu. Un tagad nākamais runātājs arī ir persona, kas bija iesaistīta uh, šajā procesā. Tā ir Vila Šepankovskas kundze no Polijas. Paldies priekšsēdētāji! Esmu diezgan pārsteigta, ka pat drīkst runāt poliski. Runāšu angliski, bet, nu, pārsteigums ir. Sagatavoju savu prezentāciju angļu valodā un pieturēšos pie tās valodas, savādāk sanāk tā, ka es runāšu poliski, bet visu laiku nāksies lietot um, angļu terminoloģiju vienkārši tāpēc, ka esmu pieradusi. Pirmkārt vēlos teikt, ka polijai viss šis process, kas ir saistīts ar pakāpojumu direktīvas diskusijām un arī, protams, tālāk direktīvas transponēšanas process, kā arī savstarpējā uh, izvērtēšana, viss šis process bija ārkārtīgi pozitīva pieredze, esam daudz ko apguvuši, iemācījušies, sapratuši, un varējām arī skaidri redzēt, cik ļoti dažādi šie pakalpojumi tiek organizēti un sniegti dalībvalstīs. Sastarpēja izvērtēšana bija ļoti dārgs process un prasa arī milzīgi daudz laika. Vēlos to teikt, jo, protams, ziņojumā par to ir runāts, Un manuprāt, tad, kad mēs runājam par šiem jautājumiem savā starpā un par to, kāds darbs ir jāiegulda, tik tiešām darbs bija milzīgs un ekspertī. Ekspertiem bija vajadzīgs diezgan, diezgan garš laika periods, lai analizētu ziņojumus un lai informāciju izmantotu. Vietējais iestādes un ministri bija iesaistīti šajā procesā, un To var uzskatīt par mūsu pieredzes kopsevelkumu. Un esam ļoti gandarīti par to, ka komisija mums ir palīdzējusi. Tā bija tāda neredzamā roka savstarpējās izvērtēšanas procesā. Ja mums bija tiešām iespēja runāt skaidru valodu, un mums bija iespēja arī mācīties vienam no otrā nepastarpināti. Un mums tiešām ir šī papildu vērtība, jo mēs varam sadarboties ar Vāciju. Mēs bijām salikti šajā klasterī, un, protams, Vācija ir mūsu lielākais kaimiņš, svarīgākais mm, tirsniecības partneris, un arī mūsu darbībā Vācija ir mūsu svarīgākais partneris. Tāpēc arī bija ļoti noderīgi redzēt, kā Vācijā tika organizēta šī darbība, un tā bija mūsu iespēja saprast, kādas ir problēmas. Šobrīd ir arī tādi pozitīvi aspekti, ka mēs varam saprast, kādā veidā lietas notiek. Mēs saprotam, ka nav viegli, bet tagad mēs saprotam arī, kādēļ nav viegli. Un šis ir tās labums visam procesam. Runājot tagad konkrēti par trešo uzdoto jautājumu, ka kādas būs turpmākas darbības, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi pieminēt to, ka mēs, vēl, mēs tagad diezgan daudz labi pazīstam viens otru. Esam iemācījušies, ko kurš dara, bet jautājums ir, protams, ko komisija plāno darīt ar visiem šiem datiem. Jo ieviešanas ekonomiskais izvērtējums mūsuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs solis, kuram arī jābūt nākamajam solim. Jo šobrīd ir tā, ka ir iziet šis ārkārtīgi sarežģīts process, arī sarežģīta transponēšana, ir ieguldīti milzīgi pūļiņ, pūliņi satarpēji izvērtējumā, un tagad būtu nepieciešams šī procesa izmaksas attiecināt uz to guvumu, ko mēs būsim sasnieguši. Respektīvi, lai būtu reāls pakāpojums sniegšanas process, tā lai tik tiešām tirgus reāli pārkāptu robežas. Un es eh, pati strādēju ekonomikas ministrijā, strādāju arī Solvit eh, birojā. Un līdz šīm es varu teikt, ka man pagaidām nav tādu gadījumu daudz, kur uh, kāds grieztos solvīdu birojā, lai uzzinātu, ko darīt ar pakāpojumiem, ja ir vēlme sniegt šos pakāpojumus ārzemēs. Es nezinu, kādēļ tā ir, vai nu no uzņēmēji pašiem viss ir skaidrs, vai arī vienkārši tādēļ viņiem nekas nav skaidrs un ka viņi principā neko arī nedara un strādā valsts iekšienē. Direktīvā, direktīvas transponēšanas laiks bija diezgan garš un es varu dalīties, protams, tīri. Uh, Personiskajā pieredzē un varu teikt, ka pagaidām nesaskatu virzību attiecību uz pakāpojumu tirgu. Tāpēc tiešām mani interesē saprast, kāda ir iemesls šādai situācijai, kas šobrīd ir izveidojusies. Lielas paldies par šiem komentāriem. Mēs noteikti varēsim turpināt attīstīt vairākas no jūsu piedāvātājiem domām. Un tagad ir Strandbakas kundze no Zviedrijas. Jā, sirsnīgi jūs sveicu, jūs paveicat daudz garāku ceļojumu nekā bija sākotnēji domāts, bet jūs to pieveicat un nesat klāt. Liels paldies, paldies arī komiteja un Harbora kungam, man ir ārkārtīgi patīkami būt klāt un mēs varam runāt par sastarpēju izvērtēšanu. Diemžēl man nebija iespējas apmeklēt uh, uh, apmeklēt iepriekšējo sanāksmes daļu, kur tika runāts par pētījumu, bet varam teikt tagad konkrēti par uh, sastarpēju izvērtējumu. Mūsuprāt, šī ir ļoti laba metode, ja tas ir labs veids, kā mēs varam pakalpojumu direktīvu transponēt un īstenot. Te pašā laikā atzīšu, ka pašā sākumā, 2009. gadā, mēs um, mazliet minstinājāmies, jo mēs īsti, ne, īsti nezinājām, vai savstarpēji izvērtēšanai būs attiecīgs rezultāts. Un šajā gadījumā mums bija nepieciešams pārbaudīt tūkstošiem dažādu lūgumu. Ja es pareizi atceros, tie bija 35 tūkstoši, kā pieminēja komisija. Un tad tas viss vēl nāca 23 uh, oficiālais valodās, teikšu, kā ir viegli nebija. Uh, Es pat to sauktu par tādu izaicinājumu, bet nu par laimi mēs arī varējām mainīt savu viedokli un izskatās, ka process nav nemaz tik briesmīgs, kā pirmajā brīdī mums šķita. Turklāt arī rezultāti ir efektīvi un mēs varējām panākt tādus taustamus reālus rezultātus. Kā komisija pieminēja, savstarpējā izvērtēšana e, ietekmēja vienotā tirgus situāciju, arī Zviedrijā mūsu nacionālās uzraudzības iestādēji. Iestādēm bija iespēja vēlreiz izvērtēt savas prasības, šoreiz no vienotā tirgus perspektīvas. Un mums šķiet, ka šis ir labs veids, kā var izveidot dialogu starp dalību valstīm, jo jau tagad ir izveidots caurskatāms mehānisms, un tā ir iespēja veiksmīgāk sadarboties. Nu, konkrē, runāšu konkrētāk par rezultātiem. Esam gandrīt par komisijas paziņojumu, kas tika publiskots eh, šī gada sākumā, un šajā paziņojumā ir eksperta diskusija grupas darba rezultāti, un ir runāts arī par konkrētām problēmām, un esam ļoti ieinteresēti tajā eh, tajos pakāpojumos, kas tiek uzskatīti par tā saucamiem rezervētajiem pakāpojumiem vai ierobežotajiem pakāpojumiem, un, jo, protams, katrai valstī ir arī interesi varbūt daļai ierobežot pakāpojumu sniegšanas iespēju. Jautājumi, kas ir saistīti ar tiesībām dibināt uzņēmumus, un dažas valstis joprojām izmanto ierobežošos aspektus, lai gan pakāpojumu direktīvā ir aizliegums. Nākamais jautājums, protams, ir pakāpam direktīvas īstenošanas pārbaude un savstarpējā izvērtēšana ļāva mums saprast, ka joprojām ir vairākas iniciatīvas, kas ir jāizskata. Šajā kontekstā esam ļoti gandarīti par padomas marta secinājumiem, kur tiek runāts par vajadzību pielāgot uh, pakalpojumu direktīvas uh, normas. Uh, Vēl viens svarīgs aspekts ir izmantot to, kas jau ir sasniegts direktīvas transponēšanā. Esam arī ļoti gandarīti par jūsu komitejas iniciatīvām. Lielas paldies! Tiešām arī no jūsu puses bija vairāki ļoti labi aspekti un būs uh, jādomā arī par šiem rezervētajiem pakāpojumiem un ir vairāki aspekti, kas ir saistīti arī ar uh, sastarpēju kvalifikācijas atzīšanu un uh, tiesībām strādā konkrētā profesijā, un tagad, nu, mums ir vismaz viena persona, kurai nebija jāuztraucās par pelnu mākoni, tā ir Natālija Žona, kas nāk no Briseles, lūdzu. Nē, es parasti no Parīzes, teikšu, kā ir. Euh, es euh, vēlējos iekšējā tirgus un patērētāja tiesību aizsardzības komitejai pateikties par šo iniciatīvu, lai uzklausītu um, pieredzi par uh, savstarpējās izvērtēšanas procesu un par to, kā tas notika reģionālā uh, līmenī. Uh, mūs, es šeit uh, izsāku teikšu savu personisko viedokli, nevis Briseles uh, reģiona viedokli. Un uh, Bēģijā kā federālā uh, valstī šis process arī tika organizēts uh, tā, ka tas bija kā turpinājums transponēšanas procesam, kurā piedalījās visas federālās vienības savas autonomijas ietvaros un uh, notika tāda neformāla sadarbības uh, platformas starp dažādām federālajām vienībām runājot par uh, savstarpējās izvērtēšanas procesu. Tajā gal galā piedalījās tikai trīs, trīs uh, reģioni astoņu vietā. Bija, uh, mēs sadarbojāmies ar Franciju, Luksemburgu, Lihtenšteinu un Nīderlandi. Un mēs bijām vienīgā valsts, kas bija pārstāvēta arī reģionālā līmenī. Viens precizējums, lai īstenot savstarpējās izvērtēšanās procesu, tika Briseles uh, reģionā izveidota īpaša darba grupa un uh, tajā darbojos es un mans kolēģis, kas bija atbildīgs par administratīviem jautājumiem. Bija jāizstrādā sadarbības uh, tīkli, informācijas apkopošanas tīkli un bija pēc tam viss uh, jāapstrādā. Uh, un uh, tas bija vairāk nekā vienkārši informācijas apmaiņa par um, šo uh, direktīvas uh, transponēšanu. Runājot par savstarpējos izvērtēšanas procesu, jākonstatē, ka mūsu reģiona pieredze ir visumā pozitīva un, uh, jāsaka, mūsu reģionā nebija uh, pieredzes, iepriekšējais pieredzes šai jomā. Es nezinu, kāda ir situācija citās dalību valstīs, bet mm, tas tomēr ir tāds svarīgs elements, kas būtu jāuzsver. Transponēšana un savstarpējā izvērtēšana bija tāds konteksts, lai uh, notiktu viedokļu apmaiņa par iekšējo tirgu administrācijas uh, vidū ar kolēģiem. Šeit bija gan uh, objektīvi fakti, gan arī mēs konstatējām, ka ierēģiem ir jāīsteno tāds kā pedagoģiskais darbs ar saviem kolēģiem un šī savstarpējās izvērtēšanas uh, pieeja palīdz arī mums pašiem izglītoties un uh, apmainīties pieredzē ar kolēģiem Eiropā. Tas bija, tā bija pozitīva pieredze, bet ir jānorāda, ka bija arī uh, valodas barjēra, jo reģiona uh, līmeņa darbinieki nevienmēr ir raduši strādāt angļu valodā un nevienmēr bija uh, iespējams visu pārtulkot, bet tomēr mēs tikām tam pāri. Tāpat ir arī šeit eh, jārunā par reģiona kompetenci. Eh, galvenokārt mēs esam atbildīgi par eh, vides jautājumiem, būvniecību, turismu un par ceļojumu birojiem un par privātajiem Uh, privātā sektora darbiniekiem. Un tāpat jāuzsver, ka mums nevienmēr bija uh, viegli sniegt informāciju par tiem tiesību aktiem, kas tika apspriesti ministru kabinetā vai reģionālajā parlamentā. Mums, uh, protams, uh, būtu visām jābūt gatavām savstarpējās eh, izvērtēšanas procesa sākumā, bet nevienmēr viss bija sagatavots un nevienmēr tas eh, tā bija arī citos, citu valstu pārstāvjiem un tādēļ dažkārt bija, eh, tas apgrūtināja arī viedokļu apmaiņas procesu un to arī norādīja eksperti, kuri, bija, kuri veikuši ir pētījumi par šo procesu, uh, uh, dažreiz pēc šīs viedokļa apmaiņas mums rodas idejas par to, ko vajadzētu mainīt, ko pārskatīt, bet jau ir par vēlu, jo visi grozījumi jau ir izdarīti. Un uh, es uh, nezinu gan daudzus ministrus, kas būtu gatavi kaut ko pēc tam grozīt 4-5 gadus vēlāk, ja kaut kas nav bijis izdarīts tā kā vajag. Ir nepieciešama pieredze. Protams, es saprotu, ka arī um, transponēšanas uh, procesa laikā nav iespējams veikt šādu savstarpēju izvērtēšanu, bet šajā gadījumā tas notika varbūt pa vēlu. Uh, jautājums arī par to, vai, eh, vai šis process mūsu reģionam ir devis kādu pievienoto vērtību. Jāsaka, tā tas tiešām ir. Šeit mēs uh, konstatējam tādu ekonomikas stabilizāciju un uh, lielāku izpratnes veidošanos par Eiropas jautājumiem. Uh, Paldies par jūsu idejām, par jūsu domām. Tiešām bija ļoti interesanti to visu dzirdēt. Tagad deputāti var uzdot jautājumus. Un, jā, profesors un leprā konza gribētu uzdot jautājumu. Lūdzu. Bet pirmam kārtām, protams, Gebhards Kurzvingā galā mūsu referente. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmam kārtām es ar lielu interesi klausos, jo, ja mēs tagad mazliet atgriežamies arī, tad vēlos atgādināt, ka Eiropas parlaments bija diezgan skeptiski noskaņots par šo savstarpējas izvērtēšanas sistēmu. Tieši tā kā Eiropas komisija sākotnēji piedāvāja, jūs atraties, ka parlaments svītro, tad dalība valsts atkal ieviesa, nu tad jā, tiešām vajadzēja pārliecināt mūs. Atceramies, par kāda bija šī priekšvēsture. Viens no iemesliem, kāpēc mēs bijām diezgan skeptiski noskaņoti, un mēs to varējām redzēt arī dažādos ziņojumos, jautājums bija tieši par izmaksām. Kāda birokrātija šeit ir iekļauta? un kāda, kāds darba apjoms ar to viss ir saistīts, un vai tiešām šeit ir saprātīgs samērīgums, bet arī varbūt ir kāda cita instrumenta, kas būtu daudz loģiskāki šādam darbam. Tagad savukārt es dzirdu, ka cilvēki ļoti pozitīvi izsakās par iegūto pieredzi, ka viņi ir iemācījušies viens no otra, un manuprāt, tas jau ir ļoti labi. Tas jau pats par sevi ir ārkārtīgi pozitīvs elements ko mēs varam konstatēt. Un šeit vēlos atgriezties pie tā, ko tikko uzrunāja Žoan kundze. Kā tad ir pēc pāris gadiem? Jūs pats teicāt, ka tagad ir konkrēts personas, kas ieguv šo pieredzi, tad pieredzi jums ir, atziņas jums ir par to, kā varētu lietas virzīt uz priekšu. Uh, Nu tad kas notiks pēc pieciem gadiem, vai šīs personas, kad šīs personas vairs nebūs klāt, tad kurš varēs atcerēties par to, kas ir panākts? Jātājums ir, vai līdz ar to mēs varam teikt, ka um, šīs atziņas ir paliekošas, vai arī šīs atziņas paliek spēkā tik ilgi, cik ilgi strādā tā personā. Un tad uh, no tiem dokumentiem, uh, ko es tagad lasu, tad man interesē uzzināt, vai ir kādas dalībvalstis, kas ir aprakstījuši savus iespaidus kādā dokumentā, bet es zinu, ka ir valstis, kas šim darbam izmantoja ārpakalpojumu. Un tad man būtu ļoti interesanti uzzināt, kā jūs uz to visu skatāties, kā jūsuprāt būtu liederīgāk jautājumu virzīt uz priekšu. Otrais jautājums. Es tagad tā īsi izskrēju cauri tiem dokumentiem, kas mums tika piesūtīti. Un man pat paveicās tā, ka Oberna kungs uh, rakstīja savu dokumentu vācu valodā, kurus ļoti labi saprotu. Un, manuprāt, šeit ir tieši pretējas atziņas tām, ko es līdz šim dzirdēju. Tiešām ļoti žēl, ka Oberndofera kungs nevarēja ierasties. Es pat uh, Nolasīšu jums priekšā vienu teikumu. Viņš teica, ka attiecībā uz pakāpojumu direktīvas transponēšanu un sastarpējo izvērtējumu, kā vairāki klātesošie uzskatīja, process bija ārkārtīgi birokrātisks un neefektīvs, un tas savukārt ir tieši pretējais uzskats tam, ko pauda citi. Tad jautājums ir, kā varēja no viena izvērtēšanas procesa gūt tik atšķirīgas atziņas. Un tad, ņemot vērā šo citātu, uzdošu jautājumu visiem ekspertiem. Jūs atceraties arī, ko teica Eiropas parlaments attiecībā uz izvērtēšanu un monitorēšanas procesu. Labāk būtu, lai šis process netiktu veidots tikai no politiskā līmeņa, respektīvi no ministrija līmeņa, bet uh, lai būtu iesaistītās arī personas, kas ir, uh, kas reāli strādā tajā jomā, varbūt varētu būt kādi uzņēmēji vai arī darba ņēmēji vai arī patērētāji, un tad jautājums ir, cik lielā mērā šīs interesētās personas tika iesaistītas, jo, manuprāt, uh, Tas jau ir tas pirmais, ko mēs gribētu panākt. Mēs gribējam panākt uh, tiesības brīvi sniegt pakāpojumus un, protams, izveidot tādu tiesisko regulējumu, kas būtu pieejams, kas būtu izmantojams. Visi šie aspekti, manuprāt, sastarpēji saistīti, un šeit tas diezgan maz esmu dzirdējusi par to, un tad varbūt jūs varētu padalīties ar informāciju. Jā, noteikti par šo jautājumu runāsim. Tagad lūdzu Hānslikas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies, protams, arī visiem, kas pauda savu viedokli. Tiešām varu teikt, ka ir ārkārtīgi interesanti visu, visu šīs atziņas dzirdēt. Izskatās, ka sastarpējas, atziņa, sastarpējas atzīšanas process bija gal galā diezgan pozitīvs. Es dzirdēju no ekspertiem, ka tā bija iespēja apmainīties ar pozitīvo paraugu praksi. Es teiktu, ka tas ir labs precedents. Varējām redzēt, ka pateicoties sadarbībai starp dalību valstīm mums ir iespēja nākt klajā ar tiesību aktiem, kas ir labāki, izdevīgāk, pozitīvāki, un tas ietekmēs gan likumdošanas procesu kvalitāti, gan arī, protams, pakāpojumu sniegšanas uh, iespējas. Tāpēc esmu ļoti, ļoti gandarīta par to, ka vairāki eksperti teica, ka process ir ārkārtīgi pozitīvs un rezultāti ir labi. Man ir vairāki jautājumi ekspertiem. Pirmkārt, uzdošu jautājumu tiem ekspertiem, kas runāja par izvērtēšanu. Ja es pareizi saprotu, izvērtēšanas process tika uzsākts pēc tam, kad direktīva jau bija transponēta. Vai jūsuprāt, tieši šāda secība ir vai nav ierobežojusi uh, viedokļu apmaiņas un informācijas apmaiņas iespējas, bet varbūt jūsuprāt, labāk būtu uzsākt šo procesu ātrāk, tā lai transponēšanas kvalitāte tiktu uzlabota. Nu, tas ir jautājums no manas puses. Un uzdošu arī jautājumu dalību valstu ekspertiem. Jūsuprāt, kā bija ar klasteriem un klasteru salikumu? Vai jūsuprāt, klasteru salikums uh, ietekmē procesu, vai jūsuprāt, būtu iespējams uh, klasteru dalību kādā veidā ietekmēt, vai arī jūs paši uh, ietekmējāt to, kurā klasterī jūs varēsiet paši piedalīties. Un tagad ir jautājums Eiropas komisijai, kādā veidā Eiropas komisija plāno izmantot sastarpējas izvērtēšanas procesa rezultātu. Jā, protams, no vienas puses dalību valstu eksperti varēja savstarpēji saprast, kāda ir situācija attiecībā uz direktīvu transponēšanu, tad, bet kā ir ar komisiju? Vai arī komisija ir guvusi kādas labas atziņas un vai komisija plāno balstoties uz uh, savstarpējas izvērtēšanas rezultātiem uzsākt kādu pārkāpumu procedūru varbūt tādēļ, ka direktīva netika pienācīgi transponēta, respektīvi tādā veidā, vai jūs plānojat izmantot savstarpējas izvērtēšanas rezultātus. Tie bija mani jautājumi, un tiešām paldies arī ekspertiem par ārkārtīgi interesantu informāciju. Nu jā, arī no manis puses būs daži komentāri, saka priekšsēdētājs. Gan ēnu referenta lomā, un esmu arī ēnu referents šim konkrētajam priekšlikumam. Viens no ārkārtīgi interesantiem jautājumiem. Mēlos teikt, ka arī nevalstiska organizācija pārstāvi bija klāt. Viņi, diemžēl, nevarēja ierasties, bet uh, Viena no lietām, par kuru bija runāts savstarpēji izvērtēšanas procesā, ir, ir procesa cārskatāmība. Pēc būtības tas bija starpvaldība process, un dažiem pat radās iespēja, ka jā, protams, tika izveidot ļoti labs tīkls, jūs varētu uh, savstarpēji ļoti labi sadarboties, un dažos gadījumos arī iesaist interesētās personas varēja iesaistīties vai vismaz ieskatīties, un bieži vien viņi teica, ka process ir sarežģīts. Viens no būtiskākajiem jautājumiem, un tas varbūt mazliet ir pretēji tām, ko teica Hanslikas kundze, daži saka, ka process bija uzsākts pārāk āgri. Vienkārši tādēļ, kā pagaidām vēl ieinteresētās puses nevarēja pamanīt problēmas, jo direktīva vēl nebija sākusi darboties. Un tāpēc arī daudzi ir teikuši, ka direktīvas pārņemšana nebija pietiekami laba, līdz ar to arī nebija iespējas izvērtēt tās iespējas, ko piedāvā pakāpuma direktīva. Un varbūt šeit bija tā savukārt tīri psiholoģiski, jo uzņēmēji pamanīja joprojām daudzus šķēršļus. Nu, kā jau teicu, interesētām personām caurskatāmības jautājums bija īpaši sāpīgs. Ja man bija iespēja runāt ar vairākiem profesionāļiem, ar vairāku profesiju pārstāvjiem. Viņi teica, ka dažās valstīs e, ir iespēja brīvi darboties, un citās valstīs savukārt ne, un manuprāt, tas tāds ir apžojuši faktors. Un šeit ir tā iespēja runāt uh, par teorijas praktisko uh, lietojumu, nu, un tad man ļoti interesēja jūsu viedoklis par šo, šiem jautājumiem. Vēl tev kādam jautājumam švāba kungam varbūt? Uh, Švāba kungs, lūdzu. Pēdējais jautājums, un tad ļausim atbildēt ekspertiem. Pirmām kārtām vēlos atvainojos, ļoti atvainojos, kas tik tikko runāja pa telefonu, bet nāksies kārtot paralēli ir cits lietas. Pirmām kārtām vēlos izteikties par to jautājumu, par kuru runāja Oberndorf kungs savos raktiskajos komentāros, un Gebhards kungs arī par to runāja. Ja es pareizi saprotu, viņš savā komentārā runāja par to, vai vispār būtu prātīgi šādu procesu izmantot daudz plašāk. Viņš uzskata, ka nē, tieši tādēļ, ka šāds process prasa diezgan lielu resursu iesaisti un nav izmantojams daudz plašākā mērogā. Šeit atgriezīšos pie tā, ko teica kolēģi no Polijas, ka tiešām jautājums par pakāpojumu sniegšanu arī emocionāli nebija viegli risināms jo, kā jūs teicāt, ka izpratne par grūtībām, kas ir saistītas ar direktīvas ieviešanu citā robežas pusē, un kā ar sastarpēju izvērtēšanas procesu to varēja pavirzīt uz priekšu, tad, manuprāt, jā, varam uzskatīt, ka rezultāts ir eh, pozitīvs. Un tad jautājums ir mūsu kolēģiem no Polijas, vai jūsuprāt kopumā šis process ir pietiekami labi atspoguļojies arī uh, sabiedrībā. Jā, Gebhardas kundze runāja par uh, administrācijas darbiniekiem, bet tad kā jautājums ir tieši par, par sabiedrību, vai arī viņi ir, ir varējuši gūt lielu labumu? Paldies! Okay, well, why don't we... Labi. Tad mēs tagad varētu uzklausīt mūsu ekspertu atbildes. Varbūt eh, tagad mēs varētu darīt apgrieztā kārtībā. First of all, to hear from uh, Professor Berger and, and, and or Monsieur Leplat to hear their reflection. Varbūt mēs varētu uzklausīt Berger un Leplat kunga domas, kā tas ir saistāms ar viņu pētījumu. Uh, Viņi noteikti ir dzirdējuši vairākas problēma jautājumus, un pēc tam es došu vārdu un, Mašārtas kundzei un pārējiem. Bet šeit kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam sadalījuši uzdevumus, un es sākšu vispirms uh, ar atbildi Gebhards kundzei. Un uh, viņas komentārā par uh, Briseles reģionu pārstāvs teikto par to, kā izmantot šo pieredzi. Manuprāt, pakalpojumu direktīvā ir runa par jautājumiem, kur, kuriem seko pastāvīgi Eiropas komisija. Tātad š uh, šajā, šeit ir atkārtoti tie pa, tās pašas normas, kas ir līgumā un kuras tālāk ir attīstījusi Eiropas Savienības tiesas judikatūra, vai arī runājot par multidisciplināru darbību, uh, Eh, šeit attiecībā uz noteiktiem amatiem ir ļoti eh, karstas diskusijas par to, vai veicināt tuvināšanos, vai arī eh, saglabāt šo sadalījumu. Un runājot par iniciatīvām, komisijai būtu jāspēj konkretizēt tās idejas, kas ir izskanējušas uh, diskusijās starp uh, dalību valstu pārstāvjiem, lai uh, sagatavotu jaunas priekšlikumus par direktīvas paplašināšanu vai par citiem jautājumiem. Es domāju, ka šeit uh, galvenokārt ir jādomā par komisijas iniciatīvas tiesībām. Otrais jautājums ir Hānsliks kundzes jautājums par to, vai eh, vajadzētu šo eh, savstarpējās izvērtēšanas procesu organizēt varbūt pirms uh, tā brīža, kad direktīva ir jātransponē. Jāsaka, ka šeit situācija bija tāda, ka dalību valstu progress uh, šajā transponēšanas procesā bija dažāds. Bija dažas valsts, kas bija nedaudz aizkavējušās, citas bija, kas uh, bija aizteigušās uz priekšu. Be, un uh, šeit valstis, kuras bija nedaudz aizkavēšanās, mācījās no tām valstīm, kas bija pavirzījušās vairāk uz priekšu. Uh, Un uh, patiesā situācija bija tāda, ka valstis nevienmēr bija ļoti precīzi ievērojušas noteiktos terminus, termiņus. Uh, iesaistītās puses varbūt uh, varēs kaut ko vairāk teikt, bet šeit šajās konsultācijās bija runa patiesībā par trim konkrētiem jautājumiem, nevis par visu transponēšanas procesu. Es pieļauju, ka šajās viedokļu apmaiņās izskanēja arī uh, valstu pieredze plašākā transponēšanas kontekstā, bet uh, mēs varētu, protams, apspriest uh, to, kas vēl nav atrisināts, kādās virzienā vēl būtu jāstrādā. Un uh, citi jautājumi par šā procesa turpmāk izmantošanu. Es domāju, ka tas vairāk attiecas uz mūsu sanāksmes otro daļu, un par to es runāšu vēlāk. Paldies! Runājot par caurskatāmības jautājumiem, saka Leplatkungs. Uh, šis uh, savstarpējās izvērtēšanas process nebija atklāts un caurskatāms bija jāgaida uh, Eh, komisijas paziņojums, lai uzzinātu par to, kas notika. Varētu eh, domāt, ka ieinteresētām pusēm eh, šāda pieeja mm, nebija īsti pieņemama, bet tomēr jānorāda, ka šīs klāsteru sanāksmes notika relatīvi atklātā veidā. Tur piedalījās padu, komisijas pārstāvji arī un varbūt citas uh, uh, puses, bet jāsaka, šeit notika ļoti atklāta viedokļa ap, apmaiņa uh, eiropeiskā garā. Mums tomēr uh, būtu bijis varbūt liederīgi, lai uh, ieinteresētās puses būtu informēts par to, ko šajā sanāksmēs uh, runā uh, un kādi ir secinājumi un uh, par to uh, liecina arī mm, aptaujas, uh, ko īsteno Eiropas komisija. Runājot par atklātības trūkumu, uh, asociācijas, kas darbojas Eiropas uh, līmenī gan nesūdzējās par atklātības trūkumu, jo ar šīm asociācijām jau bija notikušas iepriekšējas konsultācijas. Toties asociācijas, kas nedarbojas Eiropas līmenī, kas drīzāk darbojas nacionālā līmenī Uh, uh, un ja šīs asociācijas netika uzklausīts nacionālā līmenī, uh, tad tās vairāk uh, kritizēja šo atklātības trūkumu. Tātad šeit ir zināmas nianses runājot par atklātību, bet tomēr būtu bijis uh, vēlams, lai uh, interesētās puses būtu varējušas saņemt informāciju par šīm uh, sanāksmēm tur runā to pat, ja tās arī ne, tieši nepiedalījās um, uh, konsultāciju procesā. Protams, dalību valstu pārstāvji nevar brīvi izteikties, ja tie zina, ka šajā viedokļa apmaiņā piedalās vēl trešo pušu pārstāvji. Tas arī jāpatur prātā. Runājot par Briseles uh, reģionu, saka Žuans Kundze. Uh, šīs savstarpējās izvērtēšanas process notika starpvaldību līmenī, un šeit uh, bija nodrošināta demokrātija, jo tika pārstāvēt parlamenti un arī um, padome iesaistīta. Un Runājot par klasteru sastāvu, par klasteru sanāksmēm, kas notiek pirms plenārsēdēm, šeit eh, notika sadarbība eh, tuvāk ar kaimiņu eh, valstīm, jo saskaņā ar šo direktīvu galvenais mērķis ir veicināt brīvu pakalpojumu uh, apriti starp dalību valstīm, un tādēļ šis, sadal, šis sadalījums klasteros bija loģisks. Ehm, mm, varbūt, ka Bēģijas kritiskās piezīmes par šo procesu ir uh, saistītas vispār ar mūsu uh, kopējo nostāju. Mēs uzskatījām, ka nepietiek ar to, ka komisija vienkārši ir klāt šajās klasteru sanāksmēs, uh, uzklausoties, uh, uzklausot viedokļu apmaiņu. Mēs uzskatām, ka komisija mainīja šo sanāksmu dinamiku, ka komisija dar, darbojās kā novērotāja, bet dažkārt tā arī uzstājās un sniedza savu interpretāciju par eh, dažādu valstu teikto, un mēs uzskatām, ka tā tam varbūt nevajadzēja notikt, jo bija paredzēts vēl nākošais etaps plenārsēde, kurā mm, komisijas pārstāvi varētu paust komisijas viedokli. Tāds ir mūsu viedoklis, runājot par to, kas tika apspriests klasteros. Šeit bija runa par dažādām procedūrām, regulējumu, par, par to visu, kas tika paziņots komisijai IPM ziņojumos un Eh, par to, kas skar mūsu reģionu kompetenci, par eh, pakalpojumiem uzņēmumiem, noteiktām eh, nozarēm, vides aizsardzības jautājumiem. Mēs runājām par juridiskiem jautājumiem, par nerunājām par tādiem konkrētiem aspektiem kā vienas pieturas aģentūra un citiem, tas tika nolikts malā, patiesībā bija zināms tāds uh, uh, sajukums starp šo transponēšanas procesu un konsultācijām un par to, ka vajad, vajadzētu iet tālāk un izvērēt, izvērtēt juriski. Un uh, es gribu teikt, ka tieši attiecībā uz šo jautājumu, ko tad darīt pēc tam, varbūt pareizi būtu. Mm, Uh, runāt par tādu stabilitāti, bet tas jau vairāk skar nacionālo politiku, nedaudz komisijas, ne tik daudz komisijas kompetenci. Varbūt Šepanovskas koncertēt varētu izteikties. Šepanovskajā. Jūs varat eh, man saukt arī manā vārdā, nevis uzvārdā, vai arī teikt vienkārši vīla. Jā, nāk, otrs mans uzvārds ir diezgan sarešķīts. Es vēlētos eh, nedaudz parunāt par eh, jautājumu par iesaistītajām pusēm un caurredzamību savstarpējā izvērtēšanā. Manuprāt, mēs varētu runāt par to, ka šī savstarpējā izvērtēšana varētu tikt piemērota transponēšanas laikā, jo tad mēs patiešām tiekamies ar citām dalībvalstīm, citu dalībvalstu administrācijām un apspriežam transponēšanas pasākumus. Process vēl ar vien notiek, un mēs viens no otra mācāmies. Mēs redzam, cik citu valstu tiesiskā kārtība ir komplicēta, un tad mēs varam eh, izmantot eh, labāko praksi, mēs varam atrast līdzības. Manuprāt, kopumā tas varētu ietekmēt eh, šo procesu ļoti pozitīvā veidā cik tā ir runa par transponēšanu. Ja starptautiskā sasapējā novērtēšana notiek pēc transponēšanas, kā tas bija pakāpojuma direktīvas gadījumā, tad mums trūkst redzamības iesaistītajām pusēm - uzņēmumiem, darbdevējiem un darba ņēmējiem. Mēs spriedām par to iekšēji, un mēs uzskatītu, ka būtu labāk, ja klasteru sanāksmēs mēs varētu apspriest pieredzi un problēmas ar tiem, ar kuriem mēs veidojam tiesības. Šīs tiesības tiek veidotas Eiropas Savienības līmenī un pēc tam transponētas dalībvalsts likumdošanā. Uh, Es uzskatu, ka tas um, labāku, nodrošinātu labāku izpratni par jautājumiem un arī labākas uh, tiesības nākotnē. Attiecībā uz Švāba kunga jautājumu. Mūsuprāt, pieredzē pēc uh, darbošanās klasterī kopā ar Vāciju ir tāda, ka Mēs viens otru labāk pazīstam. Mēs varam uzņēmumiem, darba devējiem un darba ņēmējiem labāk paskaidrot, kāpēc e, ir pieņemti konkrēti lēmumi, un tāpat arī mēs zinām, pie kura vērsties ar savām problēmām. Tas nozīmē, ka administrācijas sadarbība sastarpējā izvērtēšanā ir ļoti vērtīga, jo tieši mēs, administrācija, vēlāk e, risina uzņēmumu un cilvēku problēmas. Šāds darbs klasteros un it īpaši klasteros ar valstīm, ar kurām mums ir daudz uzņēmējdarbības, mm, ar valstīm, kas atrodas mums kaimiņos, ir ļoti vērtīga pieredze un dod labus rezultātus nākotnē. Euh, es biju paredzējusi runāt par uh, vairākiem jautājumiem uh, savā uzrunā, un es pie tā atgriezīšos uh, konkrēti par atklātību attiecībā pret ieinteresētām pusēm bet es gribētu varbūt pievērsties Gebhards kundas uzdotam jautājumam, kas tad notiks tālāk pēc trim pieciem gadiem, vai mēs spēsim saglabāt šo pieredzi, ko esam guvuši starptautējās izvērtēšanas procesā. Francijas uh, viedoklis ir tāds. Tātad ir uh, sas, sagatavoti jau daudzi dokumenti šajā klasteru konsultāciju procesā. Tātad uh, paliek dokumenti, tas jau ir būtiski. Un uh, eks, Francijas eksperti, kas ir piedalījušies šajā procesā, ir informējuši Francijas administrāciju par to, kas ir runāts. Cit, iespējams, ka citas dalību valstis arī tāpat ir rīkojušies, bet, nu, katrā gadījumā Francijā mēs esam uh, nolēmuši saglabāt uh, ekonomikas un finanšu ministrijā tādu mm, koordinācijas uh, grupu. Uh, un uh, tā uh, raudzīsies, uh, lai šī direktīva tiktu atbilstoši īstenota un arī, lai uh, saglabātu to pieredzi, kas ir gūta savstarpējās izvērtēšanas procesa laikā. Es tikko sapratu, ka es varu runāt arī zviedru valodā šodien, tāpēc to arī darīšu. Strandbakas konze. Ievadā es vēlētos eh, atbildēt uz Gebhārdas kundzes jautājumu un arī Franču kolēģa jautājumu. Kā tad eh, nākotnē mēs eh, strādāsim tālāk? Zviedrijā mēs uzskatām, ka direktīvas lēmumiem ir jābūt zināmiem ne tikai mums, bet arī uh, uzņēmumu vadībai. Tas nozīmē, ka mums ir uh, jāstrādā vairāk nekā pašlaik. Mums bija līdzīga struktūra uh, kā Francijā. Mazā vienība darbojās pie direktīvas īstenošanas. Uh, šī vienība arī turpinās darboties, un mēs centīsimies nodrošināt, lai visi saprot, eh, ko tad īsti direktīva paredz. Runājot par ieinteresētajām pusēm un šādām organizācijām, tas arī ir ļoti svarīgs lēmums. Mēs nolēmām iesaistīt eh, šīs interesētās puses sastarpējā izvērtēšanā jau no pašiem sākumiem. Tas bija tāds īpašs lēmums, jau no pašā sarunu sākumā ieinteresēto pušu uh, organizācijas, piemēram, patērētāja organizācijas, darba ņēmēju pārstāvji, uzņēmumu apvienības ieradās eh, pie mums, eh, tas eh, sanāca kopā un piedalījās sastapējā izvērtēšanā. Mēs jau ļoti ātri uzdevām jautājumu, kādas grūtības var saskatīt attiecībā uz iekšējo tirgu pakāpojumiem Un eh, mē, mums likās, ka mēs saņemsim noderīgu ieguldījumu, kas mums varētu atvieglot darbu. Šīs eh, apvienības mēs regulāri aicinām pie mums un augstu vērtējam viņu ieguldījumu. Tagad par uh, klasteriem. Mēs bijām kopā ar Lietuvu, Latviju, Igauniju, tātad Baltijas valstīm plus vēl Somiju. Mēs eh, regulāri īstenošanas fāzē tikāmies un eh, kopumā mēs zinājām, kā mēs esam direktīvu īstenojuši un kāda ir situācija konkrētajā valstī. Tas, protams, darbu atviegloja. Mēs zinājām, kādā veidā ir notikusi ieviešana. Līdz ar to attiecībās darba klasteros man īsti nav nekas daudz sakāms. Liels paldies par šo pirmo kārtu. Es domāju, ka mēs esam atklājuši daudz interesantas informācijas. Bija ļoti interesanti uzklausīt jūsu atšķirīgo viedokli. Kā jau jūs zināt, mēs esam sadalījuši šo darbu divos posmos, un tūlīt mēs arī pievērsīsimies otrajai daļai. Tieši tāpēc es Brumters kundzei nedevu vēl vārdu, jo viņa noteikti varēs atbildēt uz jautājumiem tagad, un pēc tam uzreiz pāriet pie uh, ievadrunas par nākamo sadaļu. Šajā nākamā sadaļā mēs vēlamies runāt par plašāko jautājumu cik tālu sastarpējā izvērtēšana varētu darboties kā rīks vienotā tirgus darbības uzlabošanai. Manuprāt, daļu no atbildēm mēs jau esam dzirdējuši iepriekšējos komentāros. Mēs gribētu dzirdēt arī jūsu viedokli, kā šo rīku varētu piemērot, vai tas ir piemērots visām nozarēm, vai arī vajadzētu to pārveidot, Tāpat arī ir jādomā par to, ko dalībvalstis ir mācījušās no šī procesa un ko varbūt varētu pārlikt uz citām nozarēm. Noteikti, ka strādās citi cilvēki pie šīm jomām, un Gebhards kundze teiktais par institucionālu atmiņu ir ļoti vērtīga ideja. Es gribētu zināt, vai ir notikusi tīkla veidošana un kultūras maiņa. Uh, vai tas notiek nepārtraukti un vai valsts administrācijas arī turpmāk centīsies sadarboties, lai atrisinātu dažādas problēmas, ar ko tās saskarās vienotā tirkus īstenošanā. Viena no iespējām bija solvit, tas ir tāds vispārīgs rīks. Mēs runāsim par šādu veidu rīkiem rītdien no rīta. Pamela Brumterskundze, varbūt es tagad varētu lūgt jums atsaukties uz uh, tikko dzirdētājiem komentāriem un pēc tam arī runāt par nākamo mūsu sesijas sadaļu. Jā, paldies priekšsādātāji. Tagad es uh, atgriezīšos pie dažiem pieminētajiem jautājumiem. Atbildot uz Gebhārdas kundzes jautājumu, kas notiks pēc dažiem gadiem, Protams, pakāpojumu direktīvas sakarā mēs ceram, ka nākamais eh, solis, kas sāksies jau nākamgad, gūs labumu no zināšanām un arī no tīkla, kas ir izveidojies veicot savstarpējo izvērtēšanu. Un eh, tad, kad mēs eh, gatavosim konkrētus priekšlikumus un uzsāksim diskusijas ar dalībvalstīm, tā skaitā padomas līmenī, uh, ka šī savstarpējā izpratne, cerams, šīs sarunas padarīs vieglākas, jo būs vairāk tādas savstarpējas uzticēšanās un savstarpējas izpratnes, kas šo procesu padarīs daudz vieglāku. Mums ir arī plaša programma, par kuru mēs esam paziņojuši, eh, ka tā sāksies nākamajā savstarpējā izvērtēšanā pavisam drīz būs zinām arī rezultāti. Šāda procesa uzsākšana pirms eh, transplantēšanas beigu datuma, kā jau es minēju, mums tas liktos nedaudz eh, mulsinoši, ja šāda savstarpēja izvērtēšana notiktu transponēšanas eh, procesa laikā. Uh, Tam ir vairāk iemesli. Pirmkārt, šīs procesas tiek izmantotas, lai izvērtētu, kā dalībvalstis ir izmantojušas savas manevrēšanas iespējas un strateģiskās iespējas attiecībā uz direktīvu. Kā jau minēja Beļģijas pārstāvi no Briseles, politiski lēmumi ir jāpieņem arī nacionālā līmenī, Pretējā gadījumā ir ļoti grūti apmainīties ar viedokļiem ar saviem partneriem, ja parlamenta līmenī valstī vēl nav pieņemts lēmums par to, kāds tad būs jūsu risinājums, kur ir tādas plašas manevrēšanas iespējas. Tieši tāpēc ir ļoti grūti gatavoties šādām sarunām, kur visi partneri atrastos tādā situācijā, uh, kur vēl nav pieņemts politisks lēmums. Bez tam pastāvētu arī risks, ka tiktu ietekmētas sarunas padomas līmenī par direktīvas pieņemšanu. Es domāju, ka tas varētu apdraudēt eh, direktīvu uh, stāšanās spēkā un transponēšanas laika grafiku. Mēs neuzskatām, ka kopumā ņemot eh, šim procesam vajadzētu notikt pirms šī datuma. Tagad atbildēšu uz Hānslikas kundzes jautājumu, vai komisija potenciāli izmanto savstarpējās izvērtēšanas rezultātus, lai stiprinātu un īstenotu pakāpojumu direktīvu. No mūsu puses bija redzama skaidra apņemšanās, ka tas nav mērķis, un tam arī nevajadzētu būt šī procesa sekām. Tieši tāpēc komisija atturējās no šādas rīcības. Tāpat arī ir jāatcerās vienkāršais iemesls, ka komisijas rīcībā bija uh, visi līdzekļi, lai izskatītu nacionālos tekstus attiecīgajās valodās. Ja mēs eh, gribētu ierosināt pārkāpumu procedūru, mēs to darītu pilnīgi atsevišķi no savstarpējās izvērtēšanas eh, pasākumiem. Tas ir kaut kas cits. Ja komisija uzskata, ka ierobežojums vairs nav pamatots, tad mēs varam izmantot uh, eh, savas pilnvaras un uzsākt pārkāpumu procedūru. Kā jūs teicat, pastāv šis savstarpējās izvērtēšanas process, un uzklausot Briseles reģiona pārstāvi, mēs uz to pat vairāk uzstātu, jo šķiet, ka mūsu klātbūtnē zināmā veidā pat radītu problēmas viedokļu apmaiņā. Es ceru, ka galu galā tā nebūs, un arī. In order, uh Galu galā komisija neizmantoja sastarpējās izvērtēšanas rezultātus, lai pārbaudītu transponēšanas rezultātus. Noslēgumā ieinteresētās puses un caurredzamība ieinteresēto pušu sakarā. Tas, ko teica eksperts, manuprāt, ir ļoti interesanti. Tādā ziņā, ka iespējams vislabākais veids, kā organizēt darbu savstarpējās izvērtēšanas laikā un pārvaldes laikā ir darīt to dalībvalsts līmenī. Es nezinu, kā tas izskatītos klasteru sanāksmes laikā. Interesētās puses no dažādām dalībvalstīm te bija runa par piecām, ja tas tiek sareizināts ar mm, pārstāvu skaitu no katras dalībās, tad es īsti nezinu, kā šī sistēma varētu darboties, kā Tā varētu būt cauredzama interesētajām pusēm šādu sanāksmi laikā. Mēs darījām visu, kas ir Eiropas Savienības līmenī. Protams, ir dažādas Eiropas federācijas, kas pārstāv Eiropas dalībniekus, bet Es varu pieļaut, ka dalībvalstis to dara nacionālā līmenī procesa laikā. Šī kombinācija protams, varētu uzlabot caurredzamību un interesēto pušu iesaistīšanu procesa laikā. Tagad varu pievērsties otrajai uzklausīšanas daļai, kur ir runa par eh, savstarpējās izvērtēšanas izmantošanu kā rīku vienotā tirgus uzlabošanai. Vēlētos vēl pateikt, jo man nebija iespējas to darīt pirmajā daļā, uh, ka no komisijas puses šī sastarpējā izvērtēšana uh, bija ļoti liels, plašs uzdevums, tas prasīja daudz resursu, bet tas bija arī vērtīgs darbs. Mēs nebūtu varējuši iegūt tik mm, dziļas zināšanas par veidu, kā mm, funkcionē pakāpojuma direktīva un nebūtu varējuši nodrošināt parāku prakses apmaiņu, ja nebūtu ierosinājis šāds process. Mēs vienmēr arī esam skaidri norādījuši uz to, ka savstarpējai izvērtēšanai nevajadzētu tikt izmantotai eh, sistēmiskā veidā. To arī nevajadzētu izmantot kā pamatrīku jaunu direktīvu īstenošanas izvērtēšanai. Manuprāt, mēs eh, uzsvērām šo savu viedokli gan paziņojumā mm, par pakalpojumu direktīvu, gan arī par eh, iekšējo tirgu, Mēs sakām, ka nevajadzētu to izmantot kā vienīgo rīku vai vispārīgu rīku. Paskatoties uz ekspertu grupas eh, secinājumiem, manuprāt, eh, kritēriji, kas ir ieteikti ziņojumā, ir ļoti saprātīgi, mēs tos eh, saprotam. Pirmkārtām mums tos vajadzētu izmantot direktīvām, nevis regulām, un pat pamat direktīvām, nē. Es uzskatu, ka pakalpojuma direktīva ir ļoti labs piemērs, jo tā ir tāda pamatdirektīva. To vajadzētu izmantot tāda, kad dalībvalstīm ir kaut kāda manevrēšanas iespēja, un, protams, uz to attiec, uz pakalpojumu direktīvu arī tas attiecas. Tāpat mums arī ir jāizmanto galvenie nosacījumi tādās jomās, kas pats par sevi ir svarīgas vienotajam tirgum. Mēs nedomājam, ka mums vajadzētu to darīt transponēšanas posma laikā. Mēs uzskatām, ka tam ir jābūt citam uzdevumam. Mums nevajadzētu pārbaudīt transponēšanu dalību valstīs. Mēs uzskatām, ka mums ir pietiekami daudz rīku, lai to darītu. Mums ir semināri, vadlīnijas, komisijas darbs ar dalību valstīm sistēmiskā veidā. Tieši tāpēc eh, sasarpējā izvērtēšana ir kaut kas pavisam cits, un to vajadzētu izmantot eh, konkrētos gadījumos. Mums eh, katru reizi, katrā atsevišķā gadījumā vajadzētu izlēmt, vai tas ir jādara. Protams, tajā pašā laikā paturot prātā izmaksas attiecībā uz resursiem gan no dalībās, gan no komisijas. Paldies! Paldies! Paldies, ka ļoti skaidri paudāt savu viedokli. Tad eh, tagad mēs varētu pievērsties ekspertiem un eh, lūgt viņiem komentēt dažas no pieminētajiem punktiem un pastāstīt, ko viņi domā par piemērošanu citās jomās. Es zinu, ka tas ir tāds liels izaicinājums, Jums ir pieredze galvenokārt pakāpājuma direktīvas ziņā, bet jūs noteikti varat arī izvērtēt, e, kā to varētu piemērot citos veidos. E, Tātad e, došu vārdu Leplata kungam, arī Beržē kungam atbildēt, un sāksim ar Mešāras kundzi, un pēc tam visi pārējie. Mašāras kundze. Merci. Um, je, je vais faire, parce que j'ai... Paldies! Es apsolīju atbildēt arī uz iepriekš uzdotiem jautājumiem. Mm, tātad uh, tagad par šās uh, savstarpējās izvērtēšanas procedūras priekšrocībām. Tas jau tika teikts. Tātad šeit notiek diskusija starp dalību valstīm, uh, līdzīgām pret līdzīgu ir uh, iespējas atklāti brīvi izteikties, ir uh, atklātība nodrošināta un tajā pašā laikā uh, ir nodrošināta konfidencialitāte šai procesā. Lai šāda konfidencialitāte bija nepieciešama, lai nodrošinātu brīvu, atklātu viedokļu apmaiņu. Otras, otrs Otra pozitīvā uh, iezīme ir tas, ka bija iespēja uzzināt uh, un salīdzināt uh, dažādu valstu uh, tiesību normas šai jomā, uh, iespēja mācīties no, no citām valstīm un mācīties no citu valstu pozitīvās pieredzes un to izmantot arī nākotnē. Tagad kādi ir negatīvie punkti šim procesam bijuši? Pirmkārt, administratīvās izmaksas. Šeit bija nepieciešams iestāstīt daudz personālu šai procesā Francijā. Šīs uh, komandas lielums bija tik liels, uh, kā uh, direktīvas transponēšanas procesam un bija korespondenti arī ministrijās. Uh, bija kopumā 30 uh, korespondenti. Tātad uh, turpmāko šādos pasākumos attiecībā uz citām direktīvām šis jautājums būtu jāpaturprātā. Par uzlabojumiem. Manuprāt, runājot par pakalpojumu direktīvu, galvenais mērķis bija salīdzināt likumdošanas aktus, tas bija galvenais akcents, bet būtu arī interesanti iekļaut konkrētus gadījumus, konkrētus piemērus, konkrētus scenārijus. Tagad komisija jau par to runā, bet to varēja iekļaut jau šai procesā no paša sākuma Uh, paraugoties no pakalpojumu sniedzēja viedokļa, kāda ir uh, katras valsts likumdošana. Par jautājumiem uh, par to, vai šāda sastarpē izvērtēšana būtu jāveic pirms vai pirms transponēšanas vai pēc transponēšanas, ir grūti tā atbildēt jo ir argumenti gan par, gan pret. Jāsaka gan, ka uh, transponēšanas procesā mums nav tāda īsta pārskata par visiem tiem tiesību aktiem, kas būtu jāgroza, jāmaina, un uh, bija politiski lēmumi jāpieņem arī dalību valstu līmenī, un mums būtu grūti īstenot pašizvērtēšanās procesu transponēšanas procesā. Kādus vēl citus instrumentus varētu izmantot arī tāds izskanēja jautājums? Es piekrītu komisijas pārstāvē un Beržē un Leplakungam, ka to nevar administratīvi tā sistemātiski īstenot un uh, ir mazāk uh, liederīgi tas būt tādām direktīvām, kam darbības uh, joma ir ierobežota, būtu vēlams izmantot to drīzāk direktīvām ar plašu aptvērumu, kur daudz kas ir arī dalību valstu ziņā atstāts un um, tādēļ ir interesanti izvērtēt šos uh, punktus un salīdzināt, kāda ir situācija starp dalību valstīm. Un uh, šāds uh, instruments palīdzētu šo darbu veikt. Tālāk par tādām salīdzinošām tabulām. Es teiktu, ka savstarpējā izvērtēšana un šādas salīdzinošās tabulas nav pretrunā viena otrai. Ja ir plašs aptvērums direktīvai, tad tas ir varbūt grūtāk izdarāms. Francijā šī direktīva tika transponēta pa darbības sektoriem un izveidot šādā gadījumā salīdzinošās tabulas ir ļoti grūti, un tās arī ir grūti izprotams un interpretējams. Paldies par ļoti skaidrajiem komentāriem. Tie mums arī atgādināja par izpildes testiem, kas bija iekļauti komisijas dokumentā, par kuriem mēs nerunājām, bet iespējams, kādā citā gadījumā mēs par tiem varētu parunāt. Hanzikas kundze noteikti to darīs. Vīlas kundze, es padodos, es tiešām saukšu jūs šajā uzvārdā. Lielas paldies! Es vēlētos pavisam īsi atbildēt uz to, ko pieminēja Brumteres kundze par savstarpējās eh, izvērtēšanas neizmantošanu transponēšanā. Man šķiet, ka Mums ir piemēri un arī ziņojumā tiek pieminēts, ka ir valstu grupa, proti Skandināvijas valstis, kas darbojas transponēšanas laikā pie transponēšanas variantiem. Pie tiem variantiem, ko tās izskata kā ieviešama savās valstīs. Tieši tāpēc ir jādomā par uh, to, ka šādus transponēšanas variantus varētu apspriest klasteros, tas varētu nākt visiem par labu, ir tīpaši, ja runa par valstīm, kurām ir daudz kas kopīgs konkrētā nozarē. Vai mēs varam izmantot savstarpējo izvērtēšanu? Manuprāt, tas ir atkarīgs no tā, kādā veidā mēs vērtējam šo izvērtēšanu. Ja mēs varam vienoties, ka uh, Tā tiek izmantota transponēšanas laikā, arī transponēšanas laikā un pēc tam arī uh, vēlāk iesaistot interesētās puses, tad, manuprāt, ir daudz politikas jomu iekšējā tirgū, kur to varētu izmantot. Ja kopīgie diskusiju rezultāti ir tādi, ka uh, Sālstarpējā izvērtēšana notiek pēc transponēšanas. Šajā faktu konstatēšanas procesā tad šo rīku vajadzētu izmantot atsevišķos gadījumos. Atkarībā no direktīvas vispārējā rakstura. Ja tā ir liela horizontāla uh, tā teikt, politiska direktīva, kā tas bija pakalpojuma direktīvas gadījumā, tad, manuprāt, process, kura laikā mēs iegūstam labākas zināšanas dalību valstīs, ir ļoti vērtīga pieeja. Ja sastarpējā izvērtēšana tiek izmantota vienkāršākām direktīvām, tad eh, tam īsti nav jēgas. Tāds ir mans viedoklis. Euh, oui, mais donc, beaucoup a déjà été dit par... Euh, mais... Jā, daudz ko jau kolēģi ir pateikuši, bet uh, izskanēja arī tas, ka savstarpējās uh, izvērtēšanas process uh, ir uh, jāveic. Uh, Varbūt tad, kad ir beidzies transponēšanas process un ir jāskata tādā dinamikā, tas nav tikai tehnisks, bet arī politisks instruments, un tieši mūsu reģionā es to konstatēju, viens no šāda procesa re rezultātiem ir stabilizācija, uh, integrējot uh, Eiropas elementus mūsu kompetences. Un, protams, mēs esam um, investējuši resursus, cilvēku resursus, un mēs arī šo pieredzi turpmāk attīstīsim, līdz ar to mēs varam šo procesu, ar procesu saistītās uh, ieguldījumus arī izvērtēt pozitīvi. Protams, ir jādomā arī par iekšējo tirgu un attīstību. Es domāju, ka šim procesam ir tāda ļoti stīpra politiska pieskaņa, un tagad ir ierosināts uh, vienotā tirgus akts, un tas ir arī savu veidu rezultāts leplākums. Kā mēs uh, savā ziņojumā norādam, ir priekšlaicīgi uh, izteikties par procesu izvērtējumu un tā vispārēju turpmāku pielietošanu, bet Tomēr tagad galvenokārt Eiropas komisijai ir jāpierāda, ka šim procesam būs nozīme iekšējā tirkus turpmākai attīstībā un izveidē. Un tādēļ mēs uzskatām, ka šobrīd ir priekšlaicīgi kaut ko e, konkrēti teikt par procesu vērtējumu. E, jā, pavisam īs piebilde, runājot par to, uz kādām jomām šo procesu varētu attiecināt turpmāk. Mēs varētu tā varbūt tā formāli pieiet, uh, varbūt runājot par pamatdirektīvām, strateģiskām pamatdirektīvām šeit varētu būt runa, bet varētu piebilst vēl divas lietas, ka tas būtu liederīgs process tādos uh, jomās, kas uh, strauji attīstās un ka tas būtu varbūt uh, tāds paņēmiens kā uh, konstatēt un noturēt šo vadlīniju un kā iesaistīt dalību valstis šai procesā un iedarbināt tādu Eiropas līmeņa procesu. Un tieši tādēļ šie jautājumi arī tika izraudzīts pakalpojumu direktīvas uh, kontekstā, jo uh, tās bija tās jomas, kur uh, bija uh, zināmas problēmas. Uh, Tālāk tā, tāds neformāls aspekts vēl runājot par sadarbības dimensiju. Varbūt tas gluži neiet tilp šīs komitejas kompetencē, bet uh, šeit izskanēja. Ja mēs runājam par brīvības uh, tiesiskuma uh, telpu un par uh, Uh, tiesnešu darbību brīvības uh, drošības tiesiskuma telpā. Uh, šeit ir runa par tād, tādām institūcijām, ko mēs nepazīstam, kam mēs neusticamies, lai mēs uzticētos, ir nepieciešams tos iepazīt. Un līdzīga situācija ir iekšējā tirgū. Varbūt vajadzētu izraudzīties tādus instrumentus, kas veicina sadarbību, varbūt ne gluži starp tiesnešiem, bet starp administrācijām. Un tad administrācijas tiksies savā starpā un tā veidosies savstarpējā uzticība starp šīm administrācijām. Un uh, šādi šādu nākotni es varētu saskatīt savstarpējās izvērtēšanas metodei. Un, un beidzot, Strāvekas kundze. Um, Paldies! Vēlējos sākumā atbildēt uz jautājumu, vai šī izvērtēšana var tikt izmantota citās nozarēs. Diemžēl nav vienkārši sniegt tādu skaidru atbildi. Uh, Tas ir atkarīgs no piemērošanas jomas, no struktūras. Tas ir atkarīgs arī no tā, kāds ir politiskais viedoklis, kādā situācijā mēs atrodamies, kā arī ir jāņem vērā eh, vesela rinda citu elementu. Bet, eh, protams, ir eh, jāizskata jautājums, vai šī piemērošana varētu attiekties arī uz citām jomām. Kādus punktus varētu pieminēt, lai apgalvotu, ka direktīva funkcionē. Ir ļoti svarīgi spriest par zināmiem spriedumiem, Galu galā direktīva ir tāds komplicēts pasākums, un ieruna par detalizētu vērtējumu no dalībvalstu puses, kāpēc ir eh, jāpiešķir konkrētas atļaujas un tā tālāk, tad eh, tas viss mums ļoti noderēja. Tagad, kāpēc mēs eh, gribām šo vērtēšanu izdarīt tik lielā grupā? Šis fórums, kas tika izveidots direktīvas ieviešanas fāzē noveda pie tādas grupas, kurā mēs varējām daudz ko mācīties. Mēs varējām viens otram uzdot jautājumus par to, kādi argumenti ir izmantoti lēmumu pieņemšanā, un tādējādi mums arī bija iespēja vienam otru ļoti labi saprast. Nevienmēr bija vienkārši tur sēdēt un atbildēt uz jautājumiem, kā šī direktīva ir īstenota vai arī kā mēs esam vērtējuši konkrēto situāciju. Taču mēs uzskatām, ka tā bija ļoti nozīmīga daļa. Mēs varējām patiešām uh, uzdot tādus jautājumus, kas varbūt ir nepatīkami daudzās situācijās. Tāpat arī uh, bija ļoti svarīgi, ka uh, plenāra sesijās ir klāt komisija, Bez komisijas ieguldījuma diskusijās es nedomāju, ka mūsu rezultāti būtu bijuši tik labi, kādi tie pašlaik. Vai mēs uzskatām, ka šis process eh, bija jāsaka ātrāk eh, direktīvas īstenošanas laikā? Tāpat kā franču kolēģi, es uzskatu, ka tas būtu varējis izrādīties sarešķīti. Ja vēl nav pieņemti politiskie lēmumi, ja mēs vēl nezinām, ko mēs gribam, un eh, tas, ka mūsu darbs ar Skandināvu un Baltijas kolēģiem bija tik ciešs, tad mm, tas pats par sevi no, norādīja uz to, ka mēs jau ļoti agri sākām sadarboties. Well, like Mēlos pateikties jums visiem par, par paustiem komentāriem. Mums nav daudz laika vairs jautājumiem, tāpēc arī varbūt Gekhards kundze varētu nākt klājā ar secinājumu, un tad arī Hendlikas kundzei būs šāda izdevība, un tad noteikti varam pabeigt šodienas sanāksmi, tad varbūt jums būs daži priekšstati dažas idejas par to, ko esam dzirdējuši. Šodien tad 6.30 varēsim arī pabeigt, kā tas bija arī paredzēts. Paldies! Pirmam kārtam mālos pateikties gan Eiropas komisijai, gan arī ekspertiem, kas tika pieaicināti un arī atbrauca, un paldies par ārkārtīgi interesantu informāciju un arī par jūsu kompetenci. Ļoti svarīgi jautājumi Eh, kas tika uzdot uz šiem jautājumiem, bija saņemts arī atbildes, un ticiet man, tas nenotiek katrā uzklausīšanā. Man tas ļoti patīk, ka tā tas bija šoreiz. Man arī bija izdevība vēlreiz padomāt, vai es joprojām drīkstu būt tikpat skeptiska attiecību sastarpējas izvērtēšanas sistēmu. Tagad, manuprāt, ir skaidrs, ka ne jau visur ir tā, ka uh, izmaksas un prasības ir tik ļoti milzīgas, jo atdeve šķiet ir pietiekama laba un ka var izmantot, protams, šo sistēmu tādās jomās, kur var gūt šo atdevi. Nu, un tad, kad tiešām ir jādomā, protams, par kritērijiem, kādos gadījumos ir izmantojama sastarpējas izvērtēšanas sistēma. Taču man ir pavisam, pavisam maziņš jautājums, ja nu jums nav iebildumi, vēlos uzdot jautājumu Hansakas kundzei. Uh, Uh, drīzāk es vēlos teikt, ka Hanzikas kundzes jautājums vēl nav līdz galam atbildēts. Varbūt var Sandbagas kundze un Vīlas kundze varētu atbildēt, lai, lai, lai atbild visiem ekspertiem, bet nu tad precizēšu to jautājumu. Jautājums par klasteriem. Izskatās, ka klasteri bija salikti tīri geogrāfiski. Vai jums bija iespēja uh, piedalīties lemšanas procesā tajā, kā šie klasteri tiktu saliktu, un varbūt būtu interesanti šajos klasteros salikt kopā arī valstis, kas ir tālāk viena no otras, tad, manuprāt, arī kultūras ziņā būtu interesanti. Nu, pavisam e, konkrēts piemērs varētu būt Grieķija kopā ar Zviedriju. Es nezinu, kā jums šķiet, vai šādā gadījumā būtu kāda, uh, kāds lielāks labums, vai arī vai jūs teiksiet, ka viss ir labi, kā bijis līdz šim? Priekšsēdētājs. Nu jā, Brām, Bramta kundze jau nebija tā, kas noteica klasteru salikumu. Komisija bija tā, kas noteica, varbūt komisija varētu atbildēt, bet, protams, pavisam īsi. Lūdzu. Nu jā, tik tiešām pieņemot lēmumu par to, kuras dalība valsts piedalīsies kuros klasteros. Mēs ņemam vērā dažādas kritērijas, piemēram, sastarpējā tirzniecības starp dalību valstīm, arī dalību valstu tuvums, arī valoda bija viens no jautājumiem. Un tāpēc, ņemot vērā visus šos kritērijus, protams, dalību valsts arī bija informētas par kritērijiem. Un dalībvalstis zināja, kurā klasterī kura valsts piedalīsies. Es netēlošu, protams, ka visi bija ārkārtīgi apmierināti. Pirmajā brīdī, kad viņi saņēma sarakstu, viņi daļēji bija neapmierināti. Galu galā kaut kas sanāca ļoti labi. Un bija arī diezgan liela interese tajā, lai apmainītos ar informāciju ar tām dalībvalstīm, kas bija viena klastera ietvaros. Jā, protams, var padomāt par citiem kritērijiem. Gal galā šī bija pirmā reize, kad mēs izmantojam šādu veidu procesu. Taču, kad no sākuma bija diskusija par to, ka varbūt procesa laikā mēs varētu pārdalīt klasteru salikumu, nu, mums šķita, ka tas nebūtu loģiski. Mums šķita, ka tādā gadījumā būtu ārkārtīgi sarežģīti, nevarētu tad turpināt darbu. Līdz ar to mēs noteikti neatbalstītu tādu sistēmu, kur klastera uh, salikumos būtu elastība. Jā, protams, lēmumu pieņemšanas procesā varētu vairāk iesaistīt dalību valstis un tad attiecīgi um, jāpanāk tāds risinājums, lai klasteru salikums būtu līdzsvaros, bet galvā kaut kāds lēmums bija jāpieņem. Jo var jau būt, ka ir dažs dalībās, kas draudzīgi gribētu būt kopā kādā klasterī un savukārt citas dalībās neviens negrib ņemt bariņā. Tāpēc arī vajadzēja mums pildīt savu pienākumu un sadalīt klasteros. Jā, paldies, es domāju, ka arī mūsu referentiem bija interesanti uzzināt par to. Hanzikas kundze, dažu komentāru no jūsu puses pastāstīsiet arī, kur plānojat turpināt darbu, un tad, lai varam pabeigt. Nu jā, paldies priekšsēdētāja kungs, paldies arī visiem mūsu ekspertiem. Es domāju, ka tiešām bija ļoti noderīga tikšanās. Mēs uzzinājām daudz ko jaunu, vismaz es personiski uzzināju daudz ko jaunu. Saņēmu arī uh, pateicoties Evelīnas palīdzībai, atbildes pilnīgi visiem maniem jautājumiem un varu teikt, ka šī informācija, ko es saņēmu no jums, noteikti do savu artavu tajā, lai mans atzinums būtu pilns, respektīvi, lai tur būtu absolūti visa informācija, kas ir vajadzīga, un noteikti jūs atradīsiet arī savas, savus komentārus manā ziņojumā. Pēc jūsu teiktā es varu teikt, ka savstarpējā izvērtēšana, lai gan no sākuma tika vērtēta vismaz daļēji negatīvi, tad um, gal galā daudz ir mainījuši savu viedokli. Un to es varēju, par to es varēju pārliecināties šodien. Šodien mēs dzirdējam, ka pieredze atsevišķām valstīm bija ārkārtīgi pozitīva un varbūt diezgan lielā mērā, pateicoties astarpēji izvērtēšanai, bija arī lielāka izpratne par to, kāda, kādas tiesības pastāv kaimiņu valstīs un arī kāda ir sistēma ir izveidot. Priekšsēdētājs skatos, ka mums ir jāpabeidz šodienas sanāksme. Vēlreiz teikšu visiem paldies par ļoti veiksmīgu sadarbību un ārkārtīgi interesantu informāciju. Ā, un vēl, vēl, vēl, vēl, vēl. Nobeigumā painformēšu jūs par to, kā mēs plānojam tagad turpināt strādāt par sastarpējo atzīšanu līdz 21. jūnijam. Ziņojumu mēs nosūtīsim tūkošanai. Tālāk 12. jūlijā ir uh, ziņojuma izskatīšana, 18. jūlijā varēs iesniegt grozījumus, 30. augustā mēs Mēs plānojam izskatīt uh, komitejā un tad oktobri ir paredzēts jau balsot Strasbūrā. Plenārsēdē. Paldies! Uh, good. Well, can I um, also thank on behalf of the... Vēlos arī pateikties visiem ekspertiem, kas ir ieradušies. Mm, pētījums ir pieejams un Leprānkungs un profesors Bešā arī iesūtīšu savus komentārus, un es domāju, ka arī mūsu ekspertiem ir pieejami pieejam, pieejam eksemplāri, jūs varēsiet paņemt līdzi, tā tādu nelielu suvenīru arī no mūsu tikšanās, un vēlreiz paldies jums visiem. Nobeigumā vēlos arī pareklamēt mūsu pašu tīklu, kas ir iekšējā tirgus komitejas skrejlapa. Ja jums ir interesi, jūs varat mūsu uh, interneta vietnē pieteikties, jūs varat uh, kļūt arī par mūsu tīkla draugu, saņemt visu informāciju. Es ceru, ka visi arī tie, kas šobrīd skatās internetā, ļoti gribēs, un es ceru, ka visi pieaicināti eksperti arī kļūs par mūsu tīkla draugiem. Un Hanslīks kundze ziņojums tiek gaidīts. Nobeigumā varu teikt, ka daudz no jautājumiem, par kuriem tika plašāk runāts attiecībā uz pakāpojumu direktīvas um, ieviešanu un par to, cik lielā mērā uzņēmējiem ir pieejama informācija, manuprāt, tas varētu būt viens no mūsu nākamajiem projektiem. Redzēsim, piemēram, kā strādā uh, kontaktpunkti un cik labi ir nodrošināta informācijas pieejamība, jo, protams, darbs ir ieguldījis, darbs ir milzīgs, dalība valstis ieguldīja milzīgs resursus un skaidrs, ka mums ir vajadzīga atdeve. Un kā jūs pieminējāt, mums ir jābūt inovatīvākiem pakalpojumu piegādātājiem, jābūt dinamiskākajam tirgum, visus šos labumus mēs gribam saņemt. Un vēlos teikt, ka komitejas deputāti atkal tiksies Eh, rīt no rīta 9.00. Es zinu, ka šī jau ir piektā reize, kad mēs tiekamies šonēdēļ, bet mums būs jārunā par daudziem svarīgiem jautājumiem par informācijas sistēmu un 9.00 es jūs visus gaidu. Būs komisārs John Dālī, kas ieradīsies 9.30, runās par savu nākotnes programmu, būs arī 10.30 pētījuma prezentācija par tīkla neutralitāti ieradīsies arī komisijas priekšsarētāja vietniece un digitālās programmas komisāra Nelija Krūsa. Jūs redzat, ka programma ir tiešām pārpildīta un nāciet rīt un jaukiem sakaru!